Uh, point 14. Uh, mon... Tā tad ņemam 14. punktu tagad. 15. Melnkalne. Vai referentam Čārlzam Tanakam ir kas sakāms? Uh, nē, es domāju, ka viss ir kārtībā. Mums vakar bija vakarā debatas uh, par šo jautājumu un uh, bija liela vienošanās starp uh, politiskajām grupām atbalstīt kompromisu grozījumus. Šķiet, ka zaļajiem bija daži iebildumi, bet Mums ir balsošanas saraksts, kurā viss ir skaidrs, tāpēc domāju, ka mēs varam ķerties pie balsošanas. Paldies! Tad sākam! Pirmais punkts, astotais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Devītais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Desmitais. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Vienpadsmitais. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 12. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 14. Kurš par? Pret. Atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 14. grozījums pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 pār 20 pret, 4 atturās. 15. atkrīt, 16. kurš pār pret, atturas, noraidīts. 17. kurš pār pret, atturas, pieņemts. 18. kurš pār pret pret atturas noraidīts. 19. ir atsaugs, 20. 20. kurš par pret atturas noraidīts. 21. kurš par pret atturas noraidīts. 22. kurš par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad 34 pār 33 pret pieņemts. 23. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 24. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 26. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 27. ir uh, ar mutisku grozījumu numur 1, kurš par, pret, atturas atturas pieņemts. 28. kurš par pret atturas noraidīts. 29. kurš par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss grozījums, kurš par pret atturas atturas pieņemts. 30. kurš par, pret, atturas noraidīts. Tālāk otrais kompromiss grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 40. Otrais 42. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 46. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais kompromiss grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 49. Kurš par? Pret pret atturas pieņē, noraidīts, saka priekšsēdētājs. 52. kurš par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Daudzi nepacēla rokas, tā tad nebija skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Par 52. grozījumu notiek balsošana. Tātad pieņems 38 balsis par 28 pret. Pi Piecdesmit trešais grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 54. kurš par pret atturas pieņemts. 55. kurš par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 59. laikam ir nākošais. Divās daļās. Pirmā daļa ar vārdiem underlines charter, kurš ir par pirmo daļu. Pret atturas pieņemts otrā daļa. Kurš par pret atturas pieņemts. Kāpēc mums ir divas daļas, saka priekšsēdātājs, ja viss pieņemts? 60. grozījums ar mutisku grozījumu, ko iesniedz Svaigla kungs, kurš par pret atturas pieņemts. 61. kurš par pret atturas. Man šķiet, ka noraidīts. Bija noraidīts. Pārbaudam, labi. 61. grozījums Tātad pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts, jo 29 balsis pār, 35 pret. 62. kurš par? Pret. Pieņemts. 63. kurš par? Pret. Noraidīts. 64. kurš par? Pret. Noraidīts. 65. kurš par? Pret. Pieņemts. 68. kurš par? Pret. Pieņemts. 67. kurš par? Pret. Pieņemts. 68. kurš par? Pret. Šķiet pieņemts ar tādu pašu vairākumu kā iepriekš. 69. kurš par? Pret. Noraidīts. 70. Kurš par? Pret. Noraidīts. 71. Kurš par? Pret. Noraidīts. 72. Kurš par? Noraidīts. 73. Kurš par? Pret. Pieņemts. 74. Kurš par? Pret. Pieņemts. 75. Kurš par? Pret. Noraidīts. 22. kurš par? Otrais priekšsēdētājs, labi, otrais grozījums. Kurš par? Pret. Norādīts šis grozījums. Trešais un ceturtais. Kurš par? Pret. Noraidīts. Piektais. Kurš par? Pret. Noraidīts. Sastais. Kurš par? Pret. Noraidīts. Septītais grozījums. Kurš par? Pārbaudam elektroniski. Sesto. Tātad sesto pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Tālūk, tāds rezultāts 37 pār, tātad pieņemts. Septītais grozījums tagad, kurš par? Pret. Pārbaudam elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Nē, pieņemts. Uh, priekšsēdētājs saka 40 par 26 pret. Šeit ir slepens vairākums. Tā tad elektroniski balsojam. Nē, vēl palicis pirmais grozījums. Kurš par pirmo grozījumu? Pret? Pieņemts. Un galīgais balsojums elektroniski par rezolūcijas projektu. Beidzam balsot. 60 pār, 2 pret, 8 atturās. Čārlis eh, Tanak, apsveicam jūs. So we move now to Bosnia. Pārējām tagad pie ziņojuma par Bosniju Hercegovinu. Ziņotāja referents šeit ir Doris Paka. Doris, jums vārds vai jums kas sakāms? Kolēģi, lūdzu esiet uzmanīgi balsojot, un ir divi grozījumi, kas man šķiet īstenībā nodarīs lielāku kaitējumu nekā labumu. Nu, Pākas kundze, kurš tad uzdrošināsies balsot pret jūsu priekšlikumiem, saka priekšsēdētājs. Jūs esat brīdināti. So, kompromis 1. Pirmais kompromis. Dafür. Par. Pret. Pieņemts. 21. Dafür. 21. par. Pret. Atturas noraidīts. 22. par. Pret. Pieņemts. Kompromiss numur divi. Par, pret, atturas, pieņemts. 23. Divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa par. Jā, nu, kolēģi, grib pārbaudīt, kāds tomēr ir iznākums par pirmo daļu. Sāksim balsot elektroniski. Optisch gesehen eindeutig mehr. Die Abstimmung. Beidzam balsot. Angenommen mit 42 zu 4. 42 par, 24 pret pieņemt. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta.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 pret pieņemts. Kompromis numur 3 par pret pieņemts. 33. par pret atturas noraidīts. 4. kompromis par pret pieņemts. Pirms. Piektais kompromis par pret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 Noraidīts. 49 par. Pret. At, pieņemts. 50 par. Pret. Pieņemts. 51 par. Pret. Pieņemts. 52 par. Pret. Pieņemts. 53 par. Pret. Pieņemts. 54. divās daļās. Pirmā daļa par pret Tomēr jābalso tikai par otro daļu, saka priekšsēdētājs. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemta. 55. par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 55. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 29 par, 38 pret. Noraidīta. 56. grozījums par, pret. Pieņemts. 57. par, pret. Noraidīts. 58. par, pret. Noraidīts. 59. par, pret. Pieņemts. 60. par. Pret. Pieņemts. 61. par. Pret. Pieņemts. Sastais kompromiss par. Pret. Pieņemts. Septītais kompromiss par. Pret pieņemts. 69. grozījums par pret pieņemts. 8. kompromiss. Es atvainojos. Balsts no zāles, Kornelisens kundze. Es gribēju uh, iesniegt mutisku grozījumu par astoto kompromisu, izsvītrot vārdus, ir norūpējušies par ekstrēmismu, kas uh, turpinās līdzīgā garā. Uh,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 Mums eh, jāsaprot, ka pirms eh, tsunami eh, apskalo krastu, tad ir jāsagatavojas, lai tas vispār nepienāktu. Balsojam par astoto kompromisu. Kurš pār? Pret? Pieņemts. 73. par. Pret? Pieņemts. 74. par. Pret? Pieņemts. Noraidīts, saka priekšsēdētājs. 75. par. Pret. Pieņemts. 76. divās daļās. Par pirmo daļu. This is what is it. I, ich entschuldige mich ausdrücklich für meinen Stellvertreter. Es ļoti atvainojos par um, priekšstādātā vietnieka izteikumiem. Wer ist für den Teil 1? Pirmā daļa. Wer ist dagegen? Pret. Angenommen. Uh, and now we re afterwards that's so often we regret. <laughs> Part to, well, who is for? Otrā daļa par, pret. Nav skaidrs. Balsosim elektroniski. Otrā daļa. Beidzam balsot. 30 pret 30 noraidīts. 77. 77. balsojums divās daļās. Pirmā daļa. Pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemta. Welcome, Storčā. <laughs> Jetzt weiß ich, warum meine Fraktion entschieden hat, gegen Teil 2 zu sein. <laughs> nu, tagad es zinu, kādēļ man politiskā grupa gribēja balsot pret otru daļu, jo tur ir vārdi um, augstu vērtē spīdzināšana. Kas ir par? Pret? Turas, domāju, jāpārbauda. Man šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Katrā. Thank you. Das Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmit devītais atcelts, astoņdesmitais par, pret, atturas pieņemts, astoņdesmit pirmais par, pret, pieņemts. 82. par pret pieņemts. 83. par pret noraidīts. 84. par pret pieņemts. Noraidīts, noraidīts priekšādātais atvainojas. 85. par pret pieņemts. Nu, jūs tik eh, vāji ceļat roku, ka es nevaru saprast, kā jūs esat nobalsojuši. 85 sākam balsot elektroniski. Wer apšķimus? Beidzam balsot. Noraidīts. 33 pret 34. 86. Par. Pret. Pieņemts. 87. par. Pret. Noraidīts. 88. par. Pret. Pieņemts. 89. par. Pret. Pieņemts. 91. par. Pret. Noraidīts. 92. par. Pret. Noraidīts sind denn da? That was rejected. That was an, is rejected. Warum haben wir jetzt? Noraidīts. 93 dafür. 93. par. Pret. Atturas pieņemts. 95. 95 ar mutisku grozījumu par. Pret. Atturas pieņemts. 96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 Noraidīts. Pārbaudīt, labi. Sākam balsot par simto elektroniski. Was 100? 100, 100, ja. 100. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Mit 32 zu 4. 32 pār 34 pret noraidīts. Nu, īstenībā manas vanaga acis mani nepievīla. 101 par. Pret. Noraidīts. 102. par. Pret. Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim drošības labad. Sākam balsot elektroniski. Jā, apšimu ist. Beidzam balsot. 33 par, 37 pret noraidīts. 103 par. Pret. Pieņemts. 104. par. Pret. Pieņemts. 105. par. Pret. Pieņemts. 106. par. Pret. Noraidīts. 107. par. Pret. Noraidīts. 108. par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 31 par, 35 pret noraidīts. Darītais kompromiss par. Pret. Enthaltung. Atturas pieņemts. 111 par. Baudskurts kundze, jūs gribētu papildināt? Um, I want to... Uh... Gribēju tikai piedāvāt mutisku grozījumu par pēdējo grozījuma daļu, jo esmu uh, no Horvātijas uzzinājusi, ka uh, šie celtniecības projekti ir apstādināti un saka, ka Horvātija ir uh, beigusi uh, celt tiltu, pret ko bija Bosnija Hercegovina, un īstenībā tas radīja arī zinām ekoloģisko kaitējumu abās valstīs, gan Bosnijā, gan Hercegovinā, gan Horvātijā. Pakas kundze, nu ja Botskerts kundze Horvātijai dos naudu, lai celtu šo tiltu, tad uh, Horvātija to varēs darīt, jo Horvātija vairs nevar to finansēt, un tur nebija nekādas saistības ar Bosniju Hercegovinu. Tas ir saistīts ar Horvātijas budžetu. Nevajadzētu kaut ko pārspīlēt. Man nepatīk šis mutiskais grozījums. Okay, uh, wir stimmen. Ja, wir können natürlich abstimmen über den Vorschlag. Wir stimmen über 111 ab. Balsojam par 111. Jā, tas ir 111. Balsojam par 111. kā piedāvāja Botskurts kundze. Paks kundze no zāles protestē. Nu, bet kā tad eh, Botskurts kundze grib grozīt pati savu grozījumu? Es ist ein mündlicher Antrag. Doris hat recht. Ein ein Dorisai ir taisnība, saka Lāmsdorf kungs. Bet tie grozījumi, ko jūs esat iesnieguši, nu jūs tos paši varat mainīt. Bet tas ir kaut kas jauns, saka Paks kundze no zāles. Nu, es balsotu pret, saka Broka kungs. Nu, bet tas ir pilnīgi kaut kas jauns. Tā tad viņa te apsūdz kaimiņu valsti, ka netiek celts tilts, bet ja nav naudas, tad tiltu nevar uzcelt. Nu, nevar piekrist šādam grozījumam, saka Pakas kundze. Es taču neesmu atbildīga par Horvātijas budžetu. Un tam vispār nav nekāda sakara ar Bosnijas Hercegovinas ziņojumu. Un eh, tas, protams, zināmā mērā skar Bosniju, jo tilts uh, pa daļai būs arī Bosnijas teritorijā, bet uh, Horvātijai nav naudas. Jūs zinat, ko mēs piedzīvojam un kādus laikus piedzīvo Horvātija. Un ja viņiem nav naudas, tad viņi nevar uzcelt šo tiltu gluži vienkārši. Uh, 111. sākotnējā versijā balsosim par to, un Botskurtas kundze savu mutisko grūzījumu var iesniegt plenārsēdē. Kurš ir par 111? Jā, jā, jā par sākotnējo versiju no zāles sauc Pakas kundze. Kas ir pret? Pārbaudām, sākam balsot elektroniski par 111. Lächerlich. Kommt man sich vor. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 31 zu 35 abgelehnt, es gibt keine Brücke. 33, 3, pār 35 pret, nebūs tilta. 112. Lūna Čekas kundze, lūdzu. Man tas nebija skaidrs, tā tad es domāju Okay, Man šķiet, ka mēs balsojam par oriģinālo versiju. Jā, jā, tad viss kārtībā. Labi, precizējām. 112. par, pret, noraidīts. Otrais um, mutiskais grozījums, kas par, pret, pieņemts. Dafür. Ceturtais par, pret, pieņemts, noraidīts, saka priekšsēdētājs, piektais par, pret, pieņemts, sestais par, pret, Vienam. pieņemts, septītais par, pret, noraidīts, astotais par, pret, noraidīts, devītais ar mutisku grozījumu par, pret, pret, pieņemts. Desmitais par, pret, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, pieņemts. Divpadsmitais par, pret, noraidīts. Trīspadsmitais trijās daļās, pirmā daļa par, pret, pieņemta. Otrā daļa par, pret noraidīta. Trešā daļa par pret pieņemta. 14. par pret pieņemts. 15. grozījums par pret pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. 15. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts 32 bija par, 38 pret. 16. par. Pret. Pieņemts. 17. par. Pret. Pieņemts. 18. par. Pret. Pieņemts. 1. par. Pret. Pieņemts. 2. par. Pret pieņemts. Trešais par pret pieņemts. Šlusapšķemung elektroniski. Balsojam par uh, visu grozīto atzinumu elektroniski. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 58 bija par, 3 pret, 9 atturējās. Doris, sirsnīgi tev sveicu. Can you share for Peter? two minutes? Peter. Hmm? For two minutes. Uh, We'll continue now. Mēs tagad turpināsim uh, darbu un pārējām pie ziņojuma par Serbiju. Pirmais kompromis grozījums. Priekšstādātāji no zāles pa, pret Kačina kungs. Jūs vēlējāties kaut ko teikt? Jā, es atvainojos. Tātad pirms sākām balsot, saka Kačina kungs. Es iesaku nelielu grozījumu 153. grozījumā. Es gribu aizstāt vārdu Maķedonija ar uh, nosaukumu bijusī Maķedon, uh, Dienvidslāvijas Republika Maķedonija. To lūdz mūsu grieķu draugi, un es gribu paskaidrot arī savu nostāju par grozījumiem 113 un 114. 113 ir runa par rahu uh, minoritāti, un 114 ir par bulgāru minoritāti. Uh, Šo divu grozījumu formulējums nav pieņemams, bet es gribu nosūtīt uh, vēstuli Serbijas vadītājiem, prasot garantijas, ka tiks nodrošināts tāds pats minoritāšu aizsardzības līmenis kā Vojvodinā, uh, visā Serbijas teritorijā attiecībā uz Vlahu un Bulgāru minoritātēm, un šādu vēstuli mēs nosūtīsim nākošnedēļ, un cerams, ka līdz tam brīdim, kad tiks uzsākt sarunas vai tiks nosaukts uh, sarunu uzsākšanas datums, situācija ievērojami uzlabosies. Priekšsēdētājs, paldies! Es, uh, mēs tagad zinām, kāda ir jūsu nostājušais jautājumos. Tātad sākam balsot vēlreiz par pirmo kompromisu. Kas ir par? Kas pret? no zāles uh, starpsaucieni. 153. grozījums. Šeit tiek iesniegts mutiskas grozījums, saka dāma Gunza uh, no zāles. Ok. Kompromis varam. Kompromis. Priekšsēdētājs balsojam par pirmo kompromisu, kas ir pār pret atturas pieņemts. 23. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 25. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 26. kas par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss. Otrais kompromiss Kas par? Priekšsēdētājiem nav ieslēgts mikrofons. 29. kas par pret atturas pieņemts. 30. 30. grozījums par pret. Šķiet, ka jāpārbauda balsojot elektroniski. 30. Beidzam balsot. Noraidīts ar 30 balsīm par 34 pret. Trešais kompromiss. Par. Pret. Pieņemts. Tagad mums jāpāriet pie 40. grozījuma, bet tas ir atsaukts. Tagad ceturtais kompromiss Paldies priekšsādātāji vēlos iesniegt mutisku grozījumu ceturtā kompromisa noslēgumu daļai. The two remaining roadblocks in the Serbia side of the administrative. Runa ir par divu pēdējo ceļā norobežojumu likvidēšanu pie uh, robežas, un es ierosinu runāt par Serbijas teritoriju. Priekšsēdētājs tas ir noraidīts. Priekšsēdētājs saka, tas ir noraidīts. Tātad mēs balstojam par ceturto kompromisu sākotnējā variantā, kas par pret atturas pieņemts. Tā bija pirmā daļa. Un kas tagad par kompromisu otro daļu balstos? Pret noraidīt otrā daļa. Mēs tagad pārējām pie 50. grozījuma, kas par pret atturas noraidīts. 51. kas ar diviem mutiskiem grozījumiem, kas par pret pieņemts. 52. Tas atkrīt. Tagad 59. Kas par? Pret. Pieņemts. Piektais kompromiss. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 66. Kas par? Pret. Pieņemts. 67. Kas par? Pret Noraidīts. 68, kas par pret pieņemts. 69. Eh, šeit ir eh, izņēmumi, kuros, kuru gadījumos mēs negribam stiprināt stratēģiju, kas par pret pieņemts. Sastais kompromiss, kas par pret pieņemts. 76, kas par pret pieņemts. 74, kas par pret pieņemts. 77, kas par pret pieņemts. 78, divās daļās, pirmā daļa pret pieņemts pieņemts. Otrā daļa, kas par pret pieņemta. 79. kas par pret pieņemts. 7. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Tagad astotais kompromiss, kas par pret Pieņemts. 37. Nē, 73. grozījums, es atvainojos, 73. ar priekšstādātājs. Ar mutisku grozījumu. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 90. kas par? Pret? Noraidīts. 91. kas par? pret pieņemts. Devītais kompromiss, kas par pret pieņemts. 93. kas par pret pieņemts. 94. kas par pret noraidīts. 95. kas par pret pieņemts.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 pret pieņemts. 103. kas par pret norēdīts. 104. kas par pret norēdīts. 105. kas par pret norēdīts. Desmitais kompromiss par pret pieņemts. 113. kas par pret pret noraidīts. Labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski. Balsojam par 113. grozījumu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts 27 par un 41 ir pret. Tagad 114. kas par pret noraidīts man šķiet ar tādu pašu vairākumu. Labi, jūs gribat pārbaudīt, pārbaudīsim balsojumu elektroniski. Gandrīz beidzam balsot, tagad beidzam balsot. 28 pār 37 pret noraidīts. 116. kas par pret pieņemts. 11. kompromiss, kas par pret pieņemts. 126. kas par pret pieņemts. 12. kompromiss, kas par pret pieņemts. 13. kompromiss, kas par pret pieņemts. 134. grozījums, kas par pret noraidīts. 135. Jābalsto līdz vārdām policijas. 135. tātad sākotnējā versijā par pret atturas pieņemts. 136. kas par pret at, pieņemts. 137. atkrīt. 138. kas par pret pieņemts. 139. kas par pret Tā kā tautas partijas grupa nebalsoja, tad tas tika pieņemts šis grozījums. Labi, pārbaudīsim elektroniski, saka priekšsēdētājs. Who is for? No, it's now. Tagad. No. Okay, four. Okay. Now it's Stopped. Tagad beidzam, beidzam balsot. Iekšē, tagad pēc iekšējām tautas partijas grupas diskusijām mums ir bloka vairākums 55 balsis un 10 balsis ir pret. Tagad 141. kas par pret pieņemts. 140 balsojums pa daļām. Kas ir par pirmo daļu? Pret. Noraidīt. Otrā daļa. Ā, tā atkrīt. 142. kas par pret pieņemta, pieņemts 143 par pret par pret noraidīts. 14. kompromiss par pret pieņemts grozījums 152. Kas par pret pieņemts. Brāntners kundze Jā, šeit mums bija Kačina kunga mutisks grozījums par bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, un es iebilstu pret šo mutisko grozījumu. Šeit eh, tekstā ir Maķedonija ierakstīts. Un jāpaliek eh, šim vārdam tekstā, kā tas ir priekšsēdētājs. Mums visās rezolūcijās ir jāizmanto oficiālie nosaukumi saka priekšsēdētājs. No, but that... Mēs varam teikt, ka mēs pret to iebilstam, bet mums šie nosaukumi tomēr ir jāizmanto. Nu, tas būs tehnisks labojums, saka priekšsēdētājs. Starp saucienu no zāles atskan. Tas bija motisks grozījums, jā, Kačenkungs. Uh, Brantners kundze saka, ja nu kāds politisks jautājums ir šajā reģionā, tad nu tas ir šis nosaukuma jautājums. Tas nav tehnisks jautājums Maķedonijai. Pasakiet, ka tas ir tehnisks jautājums. Priekšsēdētājs saka, balsosim par 153. grozījumu. Kas par? Pašreizējā versijā. Balsojam pašreizējā versijā. Kas pret? Pieņemts. 154. Daļēji jau tas ir iekļauts 9. kompromisā, bet tad tas tiks izsvītrots. Kas ir par 154. grozījumu? Pret. Pieņemts. 156. par pret Noraidīts. Bija skaidri redzams. Bija pilnīgi skaidrs, ka šis grozījums bija noraidīts. little bit faster. There is only one guy to count. We take, we take the Putin method. It does not know, uh, it's not important who votes, it's important who counts. Svarīgākais jau ir ne, ne, nevis tas, kurš ba kas balso, bet kas skaita balsu, saka priekšsēdētājs. Tas jau viss izšķir. Tātad beidzam balsot. Noraidīts 28 balsis pār 40 pret man bija taisnība. 155. grozījums tagad. Par pret. Šķiet, ka norādīts ar tādu pašu balsu vairākumu. 157. kas par pret? Pieņemts. 158. divas daļas. Kas par pirmo daļu? Pret. Pieņemta. Kas par otro daļu? Pret. Izskatās, ka šī otrā daļa ir noraidīta. Labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. 30 pār 41 pret, noraidīta otrā daļa. 15. kompromiss tagad. Nē, es atvaino 159. grozījums, kas par? Pret Pieņemts. 15. kompromiss, kas par pret. Pieņemts. 163. arī atkrīt. 166. kas par to pret. Labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski. Vote is open. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts 26 pār 39 pret 16. kompromiss, kas par pret pieņemts. Tagad 172. kas par pret pieņemts. 17. kompromiss. Kas par? Pret. Pieņemts. 176. Kas par? Pret. Pieņemts. 177. Kas par? Pret. Pieņemts. 178. Kas par? Pret. Pieņemts. Trešais, kas par pret pieņemts. Ceturtais pret noraidīts. Piektais, kas par pret pieņemts Piektais. Kas par? Pret. Noraidīts. Pusi klātesošo bija pret. Kas pār? Tātad balsojam elektroniski par piekto grozījumu. Vismaz tie, kas bija pār šo grozījumu, taču varētu balsot, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Jā, es tiešām lūgtu kolēģus balsot, jo, jo ja jūs nebalsojat, tad es neredzu. Tātad šis grozījums pieņemts sastais tagad, kas pār pret pieņemts. Septītais pār pret pieņemts, astotais par pret pieņemts, pirmais par pret noraidīts. Mutiskais ce, ceturtais grozījums par pret pieņemts. Otrais par pret pieņemts. Tagad balsojam elektroniski par visu ziņojumu kopumā ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņēmts ar 62 balsīm par, 4 pret un 5 deputātiem atturoties. Not for coffee, for tea. No, no. If, if Mr. Jā, Tanoka kungs tiešām vēlas organizēt turku kafiju, tad viņš to var darīt. No. Say... Man gan jāsaka, ka. Uh, vairāki grozījumi ir atsaukti. Boskurts kundze ir atsaugusi savus grozījumus, un Somērs kundze atsaugusi, un ar Lapkī kungs uh, Patiesībā man nav nepieciešams visu šeit uzskaitīt. Rija Omen Roitens kundze vēlas kaut ko teikt. Nē? Nu. Pirmais kompromiss par pret pieņemts. 69. par pret noraidīts. 70. par pret noraidīts. 71. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, noraidīta. 72. 72. ir atsaukts. Otrais kompromiss par, pret, pieņemts. 77. par Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 77. Mr. Lāmsdorf kungs, lūdzu. Nu, te ir zināms pārpratums balsojums sarakstā. Hovita kunga grozījums eh, par to nav jābalso, ja tiek pieņemts 73. Bet 73. ir iekļauts otrajā kompromisā. Nu, loģiskā kārtā līdz ar to par 77. ar vairs nebūtu jābalso. Mrs. Omen. Omena skundze. Mr. Lamsdorf is right. Lamsdorf kungam pilnīgi taisnība, bet vakardien Hovita kungs izteicās un tādēļ mēs šo grozījumu iekļāvām eh, balsojuma sarakstā, jo tur tomēr daži vārdi atšķiras. Mēs te negribējām iesaistīties diskusijās, tādēļ mēs vienojāmies balsot tomēr par šo grozījumu. Bet, nu, man šķiet, ka tas ir iekļauts kompromisā, bet eh, par to vai jāvienojas ar Kovitu kungu. Tādēļ es vienojos ar Obilsu kungu, kas šodien ir slims, novēlu viņam eh, ātri izvesaļoties, viņš padarīja ļoti labu darbu, bet mums ir jārespektē arī Hovita kunga vēlmes. Benefits. no. Welche reden wir denn jetzt? 73 oder 77? Ja, Sie reden aber über Obiols. Kas tur īsti ir Obielas kungs? Eh, kāds viņam ar to sakars prasa Broka kungs? Then, uh, Mr. Howitt. Hovita kungs. Well, it didn't, if the, if the... Nu, es negribēju par to diskutēt. Mums ir jāievēro reglaments. Ja grozījums ir iekļauts vienā kompromisā, tad tas ir iekļauts, un ja nē, tad nē. Es teicu, ka mums ir jāatver arī tās nodaļas, kas runā par enerģētiku un konkurenci, bet mums noteikti ir jāievēro reglaments. Tādēļ mums ir jābalso, un es ceru, ka kolēģi balsos par. Nu, ļoti vienkārši to ir atrasināts, saka Brauka kungs. Mēs zinām, ko domā uh, referents, tas šeit ir iekļauts. Uh, Un tātad komitejai ir jālēma, kam taisnība 77. par, pret, šķiet noraidīts. Pārbaudīsim. It's open. Sākam balsot. Then we have to go. People are not voting. Uh, we, we go to. It's closed. Beidzam balsot. Noraidīts 26 par, 37 pret. 84. par. Pret. Noraidīts. Ninety. 90. 90. In zwei Teilen. Divās daļās. Der erste Teil, wer ist dafür? Pirmā daļa, kas par pret noraidīta. Otrā daļa par pret noraidīta. 91. 91. 91. grozījums. Pirmā daļa par pret noraidīta. Otrā daļa par pret noraidīta. Trešais kompromiss par pret pieņemts. 98. grozījums. Kurš ir nākamais? 98 wiederum in zwei Teilen. 98. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, noraidīta. Bet, jāsaka, kolēģi ļoti pasīvi balsojot. Otrā daļa par, pret,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 Jāpārbauda balsojums par 101. Labi. Sākam balsot elektroniski. Ist geschlossen. Beidzam balsot. 22 to 43. 22 par, 43 pret. Noraidīts. Relatively close. Diezgan uh, ne, nu, nepārliecinoši pārsvars. 103. 103 par. Pret. Noraidīts. 104 par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 104. Good solltest auch ab, abstellen. Abstentions. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 29 pret 34. Wo sind wir jetzt? Kompromiss 4. Kompromiss 4. Ceturtais kompromiss. Piektais. Piektais kompromiss. Priekšsādātais pārsakās. Kas ir par? Pret pieņemts. 105. grozījums. Mēs te film? Par. Pret. Noraidīts. Sestais kompromiss par. Pret. Pieņemts. 118. divās daļās, kas par pirmo, kas par pret, noraidīta. Otrā daļa, kas par, pret, pārbaudīsim. Man izskatās, ka noraidīta, saka priekšsēdētājs. Bet, kolēģi, mums ir jāgaida arī Katārs premjerministrs, un, uh, lai neiekavētu diskusijas ar viņu, mums ir ātrāk jānobalso. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 7. Kompromiss 7 ir apgalēts. Wir kommen zu Kompromiss. Kompromiss 7. Septītais kompromiss par. Pret. Pieņemts. 123. grozījums par pret angenommen pieņemts. Kompromiss ah. Astotais kompromiss par. Pret. Pieņemts. 130. 130. grozījums par. Pret. Noraidīts. 137. par. Pret Pieņemts. Also, ladies and gentlemen, please take part in the vote. Kolēģi, nu lūdzu, tad balsojiet, celiet roku, kad ir jābalso. Nu, apmēram puse no kolēģiem vispār nebalso. Jā. So, Even now with electronic voting. Elektroniskais balsojums. Charles Tenok was really right with the... Nu jā, Čārzam Tenokam bija taisnība. Mums bija nepieciešama kafijas pauze. It's closed now. Beidzam balsot. Pieņemts 38 par 25 pret. Kompromiss. Kompromiss. Kompromiss. Devītais kompromiss par pret pieņemts. Kompromiss 10. Desmitais kompromiss par pret pieņemts. 140. grozījums par pret noraidīts. Apsveic. 140. Ja, bitte 140 nochmal. Lūdzu, balsojam elektroniski par 140. It's closed. Beidzam balsot. Closed. 37 par, 29 pret. Pieņemts. 145. grozījums. Nu jā, tur ir interesants autoru kolektīvs. Kas ir par? Pret? Noraidīts. 147. par. Pret? Noraidīts. Jā, es varu eindeutig nach den Handaufzeigen. Nu, ņemot vērā mm, paceltu roku skaitu, tas uh, bija ļoti saprotami. Mēs visu laiku zaudējam laiku, jo cilvēki vienkārši nebalso. Tas vienkārši neiespējami. 147. par. Wer ist? Es ist geschlossen. Beidzam balsot. 56 pār 10 pret. Deutlich, aber ich möchte es nochmal wieder. Jā, nu tas ir skaidrs, bet kolēģi, tad lūdzu balsojiet, ja mums ir jābalso. Ja sevišķi jūs gribat balsot par, nu tad balsojiet par, celiet roku, jo savādāk mēs nevaram saprast, ko jūs esat nobalsojuši. 149. Divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret? noraidīta. Otrā daļa par, pret, noraidīta. 151. par, pret, noraidīts. 152, 161 identiski grozījumi, kas par, pret, pieņemti. 153 par, pret pieņemts. Rijā. Nu, jā, paceļ roku, ja jūs balsojat, bet uh, eh, ETP deputātu pārsvarā vispār nebalso. 153. Nobalsojam elektroniski, sākam balsot. closed. Beidzam balsot. It's. Pieņemts. 39 par 27 pret. Adopted. Kom 11. kompromiss par. Pret. No. Pieņemts. 157. grozījums par. Pret. Noraidīts.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 Noraidīts. 173. par. Pret. Noraidīts. 176. 176. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Noraidīta. 13. kompromiss. Par? Pret? Atturas pieņemts. 180. grozījums par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim, nobalsojam elektroniski par 180. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 36 par 30 pret. Pieņemts. Wir kommen 185. par pret. Pieņemts. 187. par. Kas ir par? Pret. Noraidīts. 30, 97. kā papildinājums 13. kompromisam. Kas par? Pret. Noraidīts. 189. Trīs daļās. Pirmā daļa par pret noraidīta. Otrā daļa par pret noraidīta. Trešā daļa par pret noraidīta.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 Noraidīts. Kompromiss 16 par. Pret. Pieņemts. 217. par. Trīs daļās. Pirmā daļa par. Pret. Pieņemta. Noraidīta. Otrā daļa par. Pret. Noraidīta. Trešā daļa par pret noraidīta. Divsimt divdesmitais par pret noraidīta. 222 par pret noraidīts. 223 par pret pret noraidīts. 224. par pret noraidīts. 17. kompromiss par pret pieņemts. 228. par pret noraidīts. 237. 235. kas par, pret, noraidīts. 237. par, pret, noraidīts. 238. par, pret, noraidīts. 240. divās daļās, pirmā daļa par, pret, Noraidīta. Otrā daļa par. Pret. Pieņemta. Pieņemta. 18. kompromiss par. Pret. Pieņemts. 248. par. Pret. Noraidīts. 249. par. Pret. Noraidīts. 250.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 10 par, 53 pret noraidīts. Apgelehnt. Kompromiss. 19. kompromiss par. Pret. Pieņemts. 252. par. Pret. Noraidīts. 10% no deputātiem vispār piebals, eh, piedalās balsojumā. 252. 252. Noba, noraidīts. It doesn't fall. It falls if amendment 25. Ja 251 ir pieņemts, tad ir atkrīt balsojums par 252, bet 251 mēs nenoraidījām līdz ar to.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

pret noraidīts. 277. par pret noraidīts. 281. par pret pieņemts. 352. par pret noraidīts. 282 par, pret, noraidīts. 283 par, pret, noraidīts. 284 par, pret, noraidīts. 285 par, pret, noraidīts.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 Jetzt geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 35 par, 30 pret. 288. Nu, tur Flotras kundze tikai balsoja. 288 par, pret. Uh, uh, it's adopt, uh, it's uh, rejected. Norādīts. 289 par, pret. Pieņemts. 290. par. Pret. Noraidīts. 291. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīta. 292. par Second part, jā. We've done the second part. No, we've done. No, no, no, no. Mēs jau nobalsojam par otro daļu. You've done it. Done it? Yeah. Jā, jā, par to jau tika nobalsots. Check the second part. Pārbaudīsim balsojumu par 291. grozījumu otro daļu. Sākam balsot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Rejected. Noraidīts. 292 in favor. 292 par. Pret. Noraidīts. 293 par. Pret. Atturas. Against. Pret. Noraidīts. 294. pār pret pieņemts. 295. par pret pieņemts. 298. par pret pieņemts. 296. par pret noraidīts. 297. par pret pieņemts Noraidīts. 299. par pret. No, let's do it really. In favor. Pār. Pret. Noraidīts. 300 par pret. Noraidīts. Lāmsdorf kungs. <coughs> Priekšsēdētāji Varbūt, ka jums vajadzētu ieslēgt to mikrofonu, kas ir tuvāk jums, tad, eh, jo savādāk ir akustiski to grūti darīt. Tur grūti saprast. Nu, man šķiet, ka Aleksandrs pats grib vadīt to balsošanu. 303. 303. 303. par. Pret. Atkrīt. 305. par. Pret. 306 in favor. 308. par. Pret. Atkrīt. 308. par. Pret. Atkrīt. 309. par. Thank you. ascolta me Die Abstimmung ist geschlossen. Es haben sich. Beidzam balsot. No 71 klātesošā tikai nobalsoja kāds 50. 15 pār, 42 pret. 309 par, pret. Noraidīts. 110. Nu, viņš 310, 311 par, pret, noraidīts. 312 par, pret, noraidīts. 315 par, pret, noraidīts. 316 par, Trīsimt sešpadsmit taču ir sarakstā ir atsaukts. 317. par, pret, norādīts. 318. par, pret, noraidīts. 319, 326 par, pret, noraidīti. Kas tad notiek? Vienu to pašu grozījumu divi cilvēki ir iesnieguši divas reizes. Falls einer der Büros es verliert. Jā, nu kāds zaudē par vienu. Uh, 320. 320. par. Pret. Noraidīts. 321 arī atsaukt. Nu, bet tad man tas ir jāpasaka, jo balsojums sarakstā tas nav atzīmēts, saka priekšsēdētājs. 323. par pret noraidīts. 320. Noraidīts. Jā, jā, noraidīts. 323. pār. Pret. Pieņemts. 324. pār, pret, noraidīts, 325. pār, pret, noraidīts, 329. pār, pret, noraidīts, 331. pār, pret, noraidīts, 332. pār, pret, pret noraidīts. 333. par pret noraidīts. 334. par pret noraidīts. 335. par pret noraidīts. 336. par pret noraidīts. 337. par pret noraidīts.

347. par, pret, noraidīts. 348. par, pret, noraidīts. 349. par, pret, noraidīts. 350. par, pret, noraidīts. 351. par, pret, noraidīts. 354. par, pret, noraidīts. Pieņemts. 353. par. Pret. Noraidīts. 357. par. Pret. Noraidīts. 359, 360, 361 par. Pret. Noraidīti. 364 par. Pret pret, atturas pieņemts, noraidīts. 360, 368 par pret, noraidīts. 367 par pret, noraidīts. 371 par pret, noraidīts. 365 par pret, noraidīts. 368, 369 par pret noraidīts. 370 par pret noraidīts. 372 par pret noraidīts. Lāms Dorfa kungs. 373. Mums ir mutisks grozījums, jo Eh, īstenībā notikumu attīstība ir apsteigusi mūsu grozījumus. Franču konstitucionālā tiesa noraidīja šo lēmumu par Armēnijas genocīdu, tādēļ mēs gribētu balsot bez šiem vārdiem. Turcija eh, ratificējot eh, protokolus grib normalizēt attiecības ar Armēniju un ir jāņem vērmā um, 1915. gadā notikušais genocīds Armēnijā. Bet tas jau ir šeit ir iekļauts, uh, saka Broka kungs. Bet manā versijā tas te nav norādīts. 373. pareizā versija, saka Broka kungs. Kas pret? Noraidīts.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 378 dafür. 378 par. Pret. Noraidīts. 380 par. Pret. Noraidīts. 381, 84 par. Pret. Noraidīts. 382 par. Pret. Noraidīts. 383 par. Pret. Noraidīts.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 Noraidīts. 390. par, pret, noraidīts. 391. par, pret, noraidīts. 393. par, pret, noraidīts. 398. par, pret, noraidīts. 398. par, pret, noraidīts. 23. kompromiss par, pret, un nu, pieņemts. 404. grozījums, kas par, pret, noraidīts. 405. Ā, par to vairs nav jābalso. 408. par, pret, noraidīts. 411. par, pret, noraidīts. 400. 418. par, pret, noraidīts. 419. par, pret, pieņemts. 421. par, pret, noraidīts. Jāpārbauda. Nobalsojam elektroniski par 421. Ist die Abstimmung ist geschlossen? Beidzam balsot. Pieņemts 37 par 26 pret, viens atturējās. 422. To vajadzēja, par to vajadzēja balsot kopā ar 421. Lai te nebūtu pārklāšanās. 422. par. Pret. Noraidīts. 423. par. Pret. Pieņemts. Pieņemts. Nu, liberāļi šoreiz balsoja par. Jā, jūs paši redzēsiet, ka man bija taisnība. Mēs varam pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski. 423. 423. 423. Jetzt die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. I have not a feeling that everyone follows this line. 424 dafür. Par. Pret. Noraidīts. 425. Par. Pret. Noraidīts. 426. Par. Pret. Noraidīts. 427. Par.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

442 par pret noraidīts. 443 par pret noraidīts. 445 par pret noraidīts. Jāpārbauda. Nebija īsti skaidrs, kāds ir iznākums. Sākam balsot elektroniski. 445. Pārbaudīsim. 445.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 449. par pret pieņemts. 450. par pret pieņemts. 451. par pret Nav saprotams. Nobalsojam elektroniski. The Greens voted no. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 29 par, 30 pret. 452 par, pret. Noraidīts. 25. kompromiss par, pret. Pieņemts. 455. par, pret Pieņemts. 458. divās daļās. Pirmā daļa pār. Pret. Noraidīta. Otrā daļa par. Pret. Noraidīta. 459. par. Pret noraidīts. 460. par, pret, noraidīts. 461. par, pret, noraidīts. Sastais grozījums par, pret, noraidīts. Paldies, Rija, par palīdzību! Septītais grozījums par, pret, noraidīts. Astotais par, pret, noraidīts. Noraidīts. 9 un 10. Lūdzu. Es gribēju tikai atzīmēt, ka 9. un 10. nav identiski. Tur uh, tiek teikuma beigās uh, pievienots with the aim of accession, bet 9. ir saglabāts viss teikums. Tas ir atsauce uz uh, open-ended process. Tātad šie grozījumi nav identiski put them separately. So müssen wir getrennt. Uh, Tad jābalso par abiem atsevišķi. Devītais grozījums par. Devītais par. Pret. Noraidīts. Desmitais par. Pret. Arī noraidīts. Vienpadsmitais par. Pret. Noraidīts. Divpadsmit par. Pret noraidīts. 13 par, pret, noraidīts. 14 par, pret, noraidīts. 15 par, pret, noraidīts. 17 par, pret, pieņemts. 18 par, pret, noraidīts. 19, 20 par, pret, noraidīti. 21. par pret noraidīts. 22. divās daļās, pirmā daļa par pret noraidīta, otrā daļa par pret arī noraidīta, 23. par pret noraidīts, 24. par pret pieņemts. Izsauciet no zāles. Lāmsdorf kungs. Par 24. tur ir iesniegts mutisks grozījums. Man tas šķiet diezgan neloģisks. Ja priekšnosacījumi ir izpildīti sarunu vešanas procesa laikā, ir jāatver nodaļas, ja vien dalību valstu nacionāla suverenitāte netiek aizskarta. Vienbalsība padomē e, nosaka, ka, nodokļi, eh, ka nodaļas ir jāatver, tātad būtu jocīgi šeit eh, apšaubīt valstu suverenitāti. E, Brauka kungs pārtrauc Lambsdorf kungu, mēs te nebalsojam, mēs te tagad nesāksim debats par saturu nu, īstenībā eh, balsošanas loģikā ir paredzēta arī, zinām, ir paredzēts arī zināms loģikas trūkums. Jā, bet man ir iebildums, saka Lāmsdorf kungs. Mēs esam pret šo mutisko grozījumu un ar vienu pretenziju pietiek, lai mēs par to nebalsotu. Jā, ar proced, saskaņā ar procedūru tā tas ir. Tādēļ mēs balsosim par 24. grozījumu bez mutiskā grozījuma par pret, noraidīts. 25. par, 26. par, pret, noraidīts. 27. par, pret, noraidīts. 28, 29, 31 par pret, attur, noraidīts 30 par pret, pieņemts. 32. par, pret, noraidīts. 36. par, ā, 35. atsaukts, 36. par, pret, noraidīts. 37. par, pret, noraidīts. 39, 40 par, pret, noraidīti. 38 par,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 36. par pret noraidīts. 27. kompromiss par pret pieņemts. 28. kompromiss par pret pieņemts. 29. kompromiss par pret pieņemts. 64. divās daļās par pirmā daļa par pret pret pieņemta. Otrā daļa par pret pret noraidīta. Pirmais grozījums par pret noraidīts. Divi par pret pieņemts. Trešais par pret noraidīts. Ceturtais par pret noraidīts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 Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 54 par, 7 pret, 2 atturējās. Pieņemts. Rija, gribēju tevi uzteikt. Jā. Eh, Omens kundze, jums vārds. Uh, would, uh... Eh, Priekšsādātāji, es gribētu pateikties ne tikai darbiniekiem, jo balsojums bija ļoti sarežģīts. Gribu pateikties eh, savas grupas vārdā, gribu pateikties komitejas sekretariātam, gribu pateikties saviem, saviem darbiniekiem, bet eh, gribētu teikt dažus eh, vārdu Sobjelkungam, kurš šodien ir apslims un nav klāt. Tāpat pateicos ar Jānu referendiem, viņi bija ļoti uh, sadarboties uh, gatavi. Paldies! Äh, abstimmen und die anderen beiden Abstimmungen nächste Woche. Nu, par pāriem diviem ziņojumiem mēs balsosim nākamnedēļ. Mēs nevaram vēl tagad 45 minūtes balsot. Tas nav iespējams. Tas ir tikai balsojums. Tātad par PDR. Kurš ir par grozījumiem? Kurš ir par grozījumiem, saka priekšsēdētājs. Wir machen jetzt die Abstimmung zu dem Punkt, dann kannst du dich melden. Mēs balsojam par to, un tad tu nega, nevar tagad uh, izteikties, Aleksandrs. Kurš ir par grozījumiem no 1 līdz 4? Pret? Noraidīti. Kas ir par atzinumu kopumā grozītā redakcijā elektroniskais balsojums? Mēs ir izstelungnāma. Kas ir par atzinumu? Die Stellungnahme Ungurianu. Ungurianu atzinums. Kas ir par? Tā tad balsojums par grozīto atzinumu. Po. Bitte stimmen Sie ab noch. Tikai 43 kolēģi nobalsojuši. Balsojiet, beidzam balsot. Let's do it again. We vote. Atkārtojam, balsojam par Unguriānu atzinumu par PDR. Elektronisks balsojums par grozīto atzinumu. We have voted them already. We have voted. Mēs jau nobalsojām par grozījumiem no 1 līdz 4. Jūs nobalsojāt pret. Oh, no. Everyone who does not vote and is losing wants to repetition. Nu jā, ja kurš, kurš eh, ne, nobalso pret un tad zaudē, tad viņi grib, lai mēs visu atkārtojam. Tā ir pēdējā reize, kad es kaut ko tādu atļauju. Ja jūs nebalsojat, tad nebūs nekādas piekāpšanās. Grozījumi no 1 līdz 4 par, pret. Noraidīti grozījumi. Elektronisks balsojums par grozīto atzinumu. Sākam balsot. Now the vote is closed. Beidzām balsot 26 pār, 12 pret, 13 atturējās. Pieņemts. As, is he done? Yeah, ja, kannst du ihn empfangen? Which one will be his, uh, this one? Mist, Mr. Lambsdorff. Lambsdorff kungs. Einen ganz geordneten Zeitplan. Mums bija īstenībā ļoti. Mm, normāls grafiks, lai balsotu arī par demokrātijas atbalstu. Rītdien mums bija arī darba grupas sanāksme paredzēta, un mēs gribējām, arī sekretariāts gribēja, lai mēs nobalsojam arī par šo atzinumu, jo tas būtu būtisks signāls. Īsnībā par Turciju mēs varējām balsot nākamnedēļ. Nu, šāda procedūras maiņa man nav paprātam. Uh, Mums ir eh, jānobalso vēl par šo 19. punktu. Tur ir daudz kompromisu, bet eh, tātad tas nebūs pārāk ilgi. Jā, priekšsēdētājs saka, bet mums bija ārkārtīgi liela darba kārtība. Tātad mēs te gandrīz par tūkstošu grozījumiem nobalsojām. Un viesis jau atrodas uz sliekšņa. Viesis jau stāv uz sliekšņa. Mēs nevaram likt viņam gaidīt. Sein, dass ich desorganisiert bin, aber ich kann's nicht. Nu, varbūt es esmu slikti organizēts, bet nu nevaru tagad to mainīt. Un Lamsdorf kungs, tad jums vajadzēja uh, to teikt jau ātrāk. Bet tagad vairs neko nevar mainīt. Par Turciju mēs varējām balsot nākamnedēļ, bet sekretariāts to noraidīja. Nu jā, mums varbūt, eh, ja būs laiks vēl pēc 12, ja mēs ātrāk beigsim uh, savu darbu kārtību, tad mēs varam balsot pēc tam vēl sēdes beigās. Bet, nu, mums ir jāskatās, cik laika prasīs tikšanās ar ministru. Nu, varbūt pēc tikšanās ap 12 varēsim vēl nobalsot. Paldies! Can, Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Pēc eh, divām stundām intensīva balsošanas darba deputāti ir nedaudz saguruši. Aleksandra, ieņemiet savu vietu. Un mēs par jūsu rezolūciju cerams nobalsosim vēlāk. Es gribētu sveikt Uh, minister... Katārs uh, ministru prezidentu, kurš ir arī ārlietu ministrs Katārā. Paldies, ka esat ieradušies pie mums. Mēs uh, zinām, ka Katāra šobrīd ir uh, ārkārtīgi svarīga valsts uh, tuvējos austrumos ņemot vērā arī tās izmaiņas, kas notiek eh, Ziemeļāfrikā, Sīrijā. Un eh, jūsu ekscelenci arī vada Arābu valstu līgas eh, padomi un vadīja arī 68. ANO ģenerālas asamblijas sēdi. Domāju, ka mums ir ļoti laba izdevība izvērst viedokļu apmaiņu šajā ļoti sarežģītajā situācijā, tāpēc laiku vairāk nekavēšu un došu vārdu ministra prezidenta kungam. Man gribu tikai norādīt, ka Eiropas Savienība ir ārkārtīgi interesēta stiprināt saiknes starp uh, Eiropas Savienību un, uh, un Persijas līča padomi un tās valstīm, lai varētu uh, stiprināt uh, politiku šajā reģionā. Ministra prezidenta kungs, jums vārds. Thank you very much. I will speak in Arabic. If... Paldies, es uh, runāšu arābu valodā, tāpēc lūdzu, ja jums nepieciešams, uzlieciet austiņas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Seyyid ar-Rais. Uh, dieva un viņa žēlības uh, vārdā. Esiet sveitīti, uh, cienījamie deputāti, cienījamie klausītāji. Tātad, uh, lai dieva miers un žēlastība un sveitība ir ar jums, es gribētu paust prieku par sadarbību un dialogu, kas pastāv starp Katāras valsts un dažādām Eiropas Savienības iestādēm un valstīm. Es gribētu arī uzsvērt to, cik svarīgi ir attīstīt šādas saiknes eh, eh, starptautiskā mērogā. Gribu atzīmēt šajā sakarībā, ka mums ir ļoti cieša sadarbība un konsultācijas eh, attiecībā uz Lībiju, tāpat arī mēs sadarbojamies jautājumos par Somāliju un Sīriju, vai drīzāk jāsaka Sīrijas traģēdiju Un tāpat arī mums ir labi uh, sadarbības piemēri Eiropas un Katārs un Eiropas un Arābu valsts sadarbībā. Gribu pateikties par uh, jūsu laiku no uzaicinājumu, uh, runāt par uh, uh, jūsu skatījumu par uh, politiku Katārā, ņemot vērā tās lielās izmaiņas, kas notiek Arābu pasaulē, ko mēs zinām kā Arābu pavasari vai arī Arābu tautu pavasari un viņu uh, centienus uh, nodrošināt uh, pienācīgus dzīves apstākļus un uh, gaišāku nākotni. Saskaroties ar šādajām tautas sacelšanām, valdošajām struktūrām ir jāsaprot, ka ir nepieciešami citi apstākļi, ka dabīgas problēmas attīstās, ka cilvēkiem rodas eh, jaunas nepieciešamības un vajadzības, ir nepieciešams eh, nopietns dialogs, lai uzturētu un stiprinātu stabilitāti balstoties uz leģitīmu politiku un labklājību. Kopš eh, protestu kārtības paša sākuma mēs Katārā uzskatījām, ka ir nepieciešams visaptvarošas reformas, ka nevar dzīve turpināties, kā tas ir bijis iepriekš, ka nolieguma politika nav risinājums un ka līderiem uh, E, jāpieņem proaktīva attieksme, ieviešot reformas, izvēršot e, dialogu un izstrādājot jaunu sociālo kontraktu starp valsts un sabiedrību. Skatoties nesenā vēsturē, mēs redzam, ka nav jēgas stāvēt pretī tautas e, kustībai. Mēs tāpat kā citi jau sajūtām krietni laiku atpakaļ, kā vulkāns tuliņa uh, uzsprāgs. Ir bijušas vairākas apvienoto nāciju attīstības programmas uh, arābu valstīm jau no 2002. gada. Tās ir brīdinājušas, ka pastāv sociāli ekonomiskās krīzes draudi, ka uh, padziļinās sašķeltība sabiedrībā starp uh, valdošo klasi un uh, pilsoņiem visās dzīves jomās, ka sagrūst uh, izglītības sistēmas un uh, Eh, palielinās arī demografiskās situācijas izraizītie eh, izaicinājumi, jo jāņem vērā, ka 50% arābu, vairāk kā 50% arābu ir vecumā zem 24 gadiem. Tas nozīmē, ka mums ir jārada liels eh, daudzums darba vietu jauniem cilvēkiem, īpaši tiem, kas ir pabeiguši augstskolas. Tā ir kā laika bumba ar degli, un uh, pastāv šī milzīgā bezdarba problēma. Tāpat pastāv struktūrālās nestabilitātes eh, ražošanas sektoros reģionālā līmenī. Lauksaimniecības un lauku zonas ir maksājuši ļoti smagu cenu šajos transformācijas procesos revolūcijas pārņemtajās valstīs, tāpēc, ka a, eh, trūksta valsts vadošās lomas sociāla-ekonomiskajos procesos. Tik tiešām valsts a, eh, bija pilnīgi atteikusies no, sīs, no šīs lomas, kaut gan uh, un tā kalpoja tikai par kā tāds urbāns centrs neproduktīvai ekonomikai, apgrozot finanšu kapitālu un bez atbilstoša sociālās drošības tīkla. Protams, ka Trūkst arī sabiedrības līdzdalības šajos procesos, kas savukārt neļauj augt un attīstīties visiem uh, publiskās uh, sabiedrības spēkiem. Informācijas un komunikācijas revolūcijas laikos nav iespējams vairāk arābu uh, sabiedrības uh, uh noslēgt uh, no zināšanām piekļūšanas informācijai. Kā jūs zinat, dāmas un kungi, arābu revolūcijas. Uh, ir atspoguļotas sociālajos mēdījos, Facebookā, Twitterā, tāpat arī rakstītajā un audiovizuālajā presē. Ar e, e, televīzijas kanāliem ir bijusi ļoti svarīga loma parādot šos notikumus, un tie demonstrējuši lielu profesionālismu un apņēmību atspūgļot patiesu notikumus. Šīs ir revolūcijas reformu virzienā dažādos sektoros, reģionos, un tas atspūgļos visos sabiedrības vecumslāņos jauni cilvēki vienmēr ir gribējuši izmantot izmaiņas. Tās pašas izmaiņas, kuras varas uh, līmeņi nevienmēr varbūt ir saklausījuši, jo dažkārt nav politiski spējuši sardzēt vai sadzirdēt šīs uh, prasības. Šajā sakarībā gribētu uzsvērt, ka neskatoties uz uh, ārābu tautu kopīgo kultūras, sociālo un politisko uh, vēsturi, Katrai sabiedrībai ir savas raksturīgās iezīmes, kuras varētu mm, sadalīt divās grupās. Pirmā grupa ir šie iekšējie kopienas struktūras rādītāji, politiskā sociāla attīstība, un otrais ģeostrateģiskā pozīcija valstī, kur iziet šo pārveidošanos. Tāpat arī jāņem vērā, kāda ir valsts strateģiskais svarīgums. Pašreizējā Sīrijas krīze ir eh, viss eh, ievērojamākais notikums, un šajā ziņā dāmas un kungi kopš Arābu revolūcijas sākuma Katāra ir eh, spēlējusi ļoti aktīvu un tiešu lomu centienos pēc iespējas vairāk palīdzēt un saglabāt mieru un izmaiņas lai nepieļautu kādas negatīvas izpausmes. Tunisijā un arī Eģiptē šīs revolūcijas ir veicinājušas ātrākas izmaiņas. Krīze Jemenā bija tāda, ka pastāvēja risks, ka tā pāries būs uh, plašākā valsts robežas. Līča valstis uh, tāpēc izstrādāja ceļa karti situācijas normalizācijai, lai šo valstu izvest no strupceļa. Uh, Jemens krīzes atrisināšanas plāns ir tāds veiksmīgs modelis arī Sīrijas krīzes gadījumā, protams, ņemot vērā ka katrai krīzē ir savi specifiskie rādītāji. Lībijas gadījumā Arābu valstu līga darbojās izstrādāja mehānismu, lai novērstu uh, situācijas uh, pārliecīgu sāsināšanos un lai Lībijā neizvērstos um, ilgstoši iekšējais kars. Katāras diplomātskie centieni, tāpat kopā ar citām Arābu valstīm un Eiropas valstīm, spēlē svarīgu lomu starptautiskā mērogā. Un arī Arābu līgas valsts pieņēma vēsturisku nostāju, es saku vēsturisku, tāpēc, ka uh, ir notikusi milzīga izmaiņa Arābu līgas uh, atbildībā un lomā attiecībā uz Arābu pavasari. Uh, Katārs darbība un Arābu līgas darbība bija kā tas liels precedents. Visi tie, kas uh, ir sakojuši Lībijas krīzē, saprot, ka Arābu līgas rezolūcija bija ārkārtīgi svarīga un tika pieņemta drošības padomas e, rezolūcija 1973, kas e, veicināja nepieciešamās izmaiņas Lībijā. Dāmas un kungi, šobrīd mēs piedzīvojam e, tādu cilvēcisku traģēdiju arābu pasaulē milzīgās proporcijās, jo Sīrijas režīms cenšas ar militāru risinājumu palīdzību noslāpēt tās vajadzības, un vēlmes, kādas pauž Sīrijas iedzīvotāji. Man bija tas gods uh, vadīt uh, ministru komiteju Sīrijas jautājumos, ko izveidoja Arābu līgas padomu kopā ar sekretāru ģenerālu un ministriem. Man bija vairākas sazināšanās ar uh, Sīrijas vadītājiem, mēs prasījām, lai viņi pārstāv vardarbību. Arābu valstu līga ir pieņēmusi vairākas rezolūcijas un ir izstrādājusi ceļakārti, lai risinātu šo traģisko krīzi. Mēs esam norīkojuši arī novērotājus. Uh, Un mēs zinām, kāda bija šīs misijas, um, kāds bija tas tās liktenis. Mēs esam vienmēr atgādinājuši, ka risinājums ir jārod arābu iniciatīvas veidā. Un uh, jebkurš uh, realitātes noliegums tikai tālāk sarežģītu krīzi. Uh, iedzīvotāju nogalināšana nav risinājums. Un neviena no Sīrijas partijām arī nav spējis atrisināt šo krīzi. Sīrijas valdība um, apgalvo, ka teroristi veic šos vardarbības aktus un izmanto militārus spēkus, lai tādējādi apspiestu mierīgas demonstrācijas, kas prasa brīvību un reformas. Uh, ir uh, nogalināti jau simtiem bērnu, vai kāds var apgalvot, ka šie bērni bija teroristi? Varbūt, ka bija tā, ka uh, šie pilsoņi uh, ķērās pie ieročiem, lai varētu paši aizsargāties, jo mēnešiem ilgi viņi jau tiek nogalināti, aizturēti un spīdzināti savu mierīgo prasību dēļ. Sīrijas valdības saka, ka ir slēptā darba kārtība dažām valstīm. Šāds apgalvojums nav pareizs, nav patiesis, jo tas ir gluži pretēji starptautiskās sabiedrības nostādnēji kur ir paudusi cilvēktiesība padome, ANO ģenerāla asamblēja un citas. Mēs esam prasījuši drošības padomei pieņemt šo arābu iniciatīvu un dot tādu starptautisku signālu, kurš atbalsta arābu valstu pozīciju. Šāds signāls, ka, nu, beidzot pietiek, būtu ārkārtīgi svarāks, svarīgs arābu pasaulē un Sīrijai, bet, diemžēl, mēs drošības padomē saskārāmies ar dubultu veto no Krievijas un Ķīnas. Ir nepieciešams izvest Sīriju no šī tumšā tuneļa, kurā to ir ievilkus, ievilcis pašreizējais režīms. Un tas arī ir norādīts ANO ģenerālas asamblējas rezolūcijā Sīrijas draugu tikšanās Tunisā nosūtīja jaunu tādu starptautisku diplomātisku signālu, ka ir nepieciešams meklēt stabilitāti, mieru, jāizvairās no turpmākas civiliedzīvotāju nogalināšanas un asins izliešanas, tāpat laikā jāsagrabā Sīrijas valsts un sabiedrība un tās teritoriāla integritāte. Ir pienācis laiks pieņemt Arābu, līgas, Arābu valstu līgas iniciatīvu, balstoties uz Arābu līgas padomas rezolūcija, kas tika pieņemta 2012. gada 22. janvārī un tāpat arī 12. februārī. Gribu uzsvērt, ka ir nepieciešams nosūtīt kopīgus arābu un apvienoto nāciju militāros spēkus uz Sīriju un nepieciešams darīt visu nepieciešamo, lai sniegtu atbalstu, tā skaitā arī ārkārtas eh, atbalstu un nepieciešamo humāno palīdzību Sīrijas cilvēkiem. Mūsu mērķis ir eh, ar visiem šiem pasākumiem pārstāt eh, asins izliešanu Sīrijā un galīgais mērķis, eh, kā jau to pauž visas Sīrijas opozīcijas puses, ir izveidot demokrātiju, kas respektē visu tiesības. Nacionālās padomes pārstāvis savā runā Tunisā norādīja, ka opozīcija ir gatava aizstāvēt mazākumtautību tiesības un uzskatīt tos par sīriešus, uh, uzskatīt tos par sīriešiem. Dāmas un kungi, arāba pavasara izaicinājumi nav vienkārši. Mēs visi a, uh, zinām, ko esam mācījušies no dažādām citām revolūcijām pasaulē un uh, kāda izaicinājuma rodas šādos gadījumos. Mēs zinām, ka mēs dzīvojam globālos apstākļos un ka mēs pie vidusjūras un pie Persijas līča mēs arī dzīvojam globālos apstākļos, kas uh, skar vienu no mums, skar mūs visus, varbūt nedaudz ar laika nobīdi. Dāmas un kungi, Ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, ko es gribētu minēt, lai mēs gūtu pilnīgi politisko ainu, kāda ir mūsu priekšā. Es domāju, ka centieni ir nepieciešama atrisināt situāciju Palestīnā un atrisināt tuvējo austrumu uh, konfliktu, jo pretējā gadījumā e, šis reģions e, visu laiku saglabāsies tādā konflikta stāvoklī. Paldies! Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich möchte gleich mit der Diskussion. Liels paldies, uh, premjerministra kungs. Un tagad došu vārdu deputātiem. Vārds Salafrankas kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, sveicu. Um, premjerministru kungu, kā jau jūs norādījāt, jūs esat lojāli Eiropas Savienības sabiedroti arābu pavasara laikā arī risinot problēmas uh, tuvējos austrumos, Eritrejā un citās uh, problemātiskos reģionos. Jūs uh, atbalstāt ANO demokrātijas fondu. Jūs atbalstījāt ANO rezolūciju, kur, diemžēl, Sīrijas gadījumā nav saistoša. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt par Sīriju un pēc tam par situāciju Irākā. Par Sīriju jūs, eh, premjerministra kungs, eh, atbalstāt to, lai Sīrijas prezidents stātos startautiskās krimināla tiesas priekšā, un Francijas uh, ārlietu ministrs ir norādījis uh, pavisam nesen, ka startautiskai sabiedrībai ir aktīvāk uh, jāvēršas pret to, kas notiek Sīrijā. Tāpat vēlos uh, dzirdēt jūsu analīzi par situāciju Irānā, par kodolu programmu, kas tur tiek īstenota. Ko, kā jūs saskatāt situācijas attīstību Irānā? Un visbeidzot, gribu jautāt, jūsu valstī ir noslēgt 17 divpusēji nolīgumi ar Eiropas Savienības dalību valstīm civilās aviācijas jomā un turpinās sarunas vēl ar piecām citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Um, ņemot uh, vērā vienotās Eiropas debesis, ko jūs domājat, ko mēs varam darīt, lai šo projektu virzītu uz priekšā Gomešas kundze? Premjerministra kungs, es esmu Eiropas parlamenta referente par Lībiju, un es augstu vērtēju jūsu valsts spēlēto lomu, uh, atbrīvojot Lībiju no diktato, diktatūras, no šī cietsirdīgā režīma. Un es augstu vērtēju jūsu valsts valstī, kurā darbojas Alžēzīra galvenā mītne, tas ir nopietns alternatīvs informācijas avots par notikumiem šajā reģionā. Bet uh, man ir viens jautājums. Freedom House ziņojums par pagājušā gada notikumiem analizē politiskās un pilsoniskās brīvības, un šajā ziņojumā jūsu valsts nav atzīta par nebrīvu. Mm, jūs esat tikai nedaudz augstākā uh, pozīcijā minēti kā Irāna un tikai divas pozīcijas augstākajā sarakstā par uh, Sauda Arābiju. Uh, Es eh, gribētu jautāt, eh, kā tas sasaucas ar jūsu svarīgām idejām par šo vulkāna izvirdumu, kā jūs to nosaucījāt, kā jūs eh, šos principus īstenosiet savā valstī attiecībā uz savas valsts pilsoņiem un arī strādniekiem, kas iebrauc no citām valstīm. Es jau norādīju uz jūsu svarīgo lomu Lībijā, bet šajā valstī ir radikāli grupējumi, ko atbalsta jūsu valsts pilsoņi. Un uh, arī uh, šādas kustības varētu nākotnē radīt uh, vulkānam līdzīgu izvirdumu bīstamu situāciju. Vai jūs varētu palīdzēt Sīrijas opozīcijai, kas ir tik sašķelta, zināmā mērā apvienoties, tas palīdzētu atrisināt šobrīdējo traģēdiju un arī nodrošināt nākotnes attīstību. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs, kolēģi! savas politiskās grupas vārdā vēlos jūs sveikt mūsu vidū. Man ir bija tas gods apmeklēt jūsu valsti pirms vairāk nekā desmit gadiem, piedaloties ministru konferencē par Dohas uh, posmas sarunām Pasaules tirzniecības organizācijā, un man ir liels prieks, ka jūs esat mūs pagodinājis ar savu klātbūtni. Eh, turpinot Sala Frankas kunga teikto, es gribu uzdot vēl papildu jautājumus par Irānu. Ne tikai par mūsu bažām par Irānas kodolprogrammu, bet arī par visiem ziņojumiem, ko mēs saņemam, ka arvien uh, aktīvāk režīms vēršas pret iedzīvotājiem, it īpaši vēlēšanu priekšvakarā, un jautājums, kāda varētu būt situācija pēc vēlēšanām. Uh, Un vēl viens jautājums. Es arī vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par naftas un gāzes cenu attīstību un kā energoresursu cenas pieaugums varētu ietekmēt pasaules ekonomiku kopumā. Paldies! Pardon, pardon, merci. Bienvenue, monsieur. Paldies, ministra kungs, sveicu jūs mūsu vidu. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli pārdomas par situāciju Sīrijā. Es šā, sēžu šeit, saka runātāja. Jūs vēlējāties mani labāk saskatīt. Jā, labi, labi. Uh, je voulais vous inviter, donc, monsieur le ministre gribēju jūs lūgt, ministra kungs, sīkāk pastāstīt, kāda ir jūsu stratēģija attiecībā uz Sīriju, jo mēs zinām, ka uh, Sīrijas draugu sanāksme Tunisā nenonāca pie tādiem uh, konkrētiem lēmumiem par ANO spēku izvietošanu šai valstī un tā skaitā arī Arābu valstu spēku izvietošanu šai valstī. Situācija joprojām ir ļoti sarežģīta arī attiecībā uz humanajiem koridoriem, eh, jo eh, būtu jāpanāk, lai Bašers Alst Asāds pārtrauktu uh, šo kara darbību, kā to panākt, vai mēs varētu sadarboties ar Krieviju, vai mēs varam uzticēties Krievijai, vai tas jums ir padomā, ja ne, kā galu galā mēs varētu panākt šādu mieru uzturēšanas spēku izvietošanu Sīrijā, jo um, vai mums būtu jāīsteno Lībijas scenārijs jo es uzskatu, ka situācija ir uh, nepieļaujama un mums jādomā par strateģiskiem risinājumiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ministru prezidentu kungs. Es biju viens no tiem, kas iebilda pret NATO spēku iejaukšanos Lībijā, un notikumi ir apliecinājuši, ka man bija taisnība. Es, vai tiešām jūs, premjerministra kungs, uzskatāt, jūs ticat tam, ko jūs pats teicāt, vai tiešām jūsu uh, valsts atbalsta agresīvu imperiālisma politiku un ir pakalpiņš NATO un rietumu uh, valstīm, kas grib sagrābt naftas un gāzes resursus šai reģionā. Es tiešām tā nedomāju, vai tiešām jūs gatavojaties nosūtīt Kataras uh, karaspēkus Grieķiju, lai uzlabotu situāciju. Tā nu nebūs. Uh, nesen redzēju BBC reportāžu uh, par to, ka Bengāzī atrodoties jau 7000 NATO karavīru šī informācija nav atsaukta. Uh, Uh, līdz ar to mm, tiešām neesam pārliecināti, ka galvenais mērķis Lībijā bija atbrīvot valsti no diktatūras. Uh, tiešām, kad Afī bija diktators, to neviens nevar noraidīt, bet varbūt šeit bija pavisam citi slepeni mērķi par Sīriju. Kā esat paredzējuši iesaistīties Sīrijas un Irānas situācijas attīstībā? Mūs ļoti satrauc notikuma attīstība Sīrijā. Varbūt, lai sagat, saglabātu līdzsvaru, vajadzētu uh, nogā, pagaidīt, uzklausīt citus viedokļus, jo jūs jau nesat vienīgie, kas darbojas šajā reģionā. Mani ļoti satrauc šī situācija. Jūs runājāt par militāru Arābu līgas iejaukšanos Sīrijā, un uh, tā pašā laikā jūs nerunājāt uh, Jūs taču minējāt arī ANO rezolūcijas, drošības padomu un tā tālāk. Kādēļ jūs to noliekat malā, ja jūsu valsts turpina šādu politiku? Kādēļ Persijas līča sadarbības padomu un Katāra iestājas par tik agresīvu politiku? Jūs mums eh, teicāt eh, kaut kopā ar, uh, par tuvējiem austrumiem, bet gāzes gadījumā jūs neesat tik apņēmības pilni. Kādēļ jūsu valstis šajā gadījumā ir tik agresīvas, bet paši esat atbalstījuši tautas uh, nemieru apspiešanu Bahreinā? Un uh, kas notiks tad, ja starptautiskās krimināla tiesas prokurori izvirzīs apsūdzības katāriešiem par, eh, par eh, noziedzīgo rīcību Lībijā. Un pat mana valsts šajā eh, agresijā piedalījās. Tāna kungs, paldies priekšsēdētāji kungs. Uh, Uh, sirsnīgi sveicu premjerministru mūsu komitejas sēdē manas grupas vārdā. Es nu pat uh, piedalījos Alžazīras raidījumā par Balkāniem, tā kā es pats redzu, ka Alžazīras televīzija darbojas tiešām globāli. Uh, jūsu valsts ir uh, ietekmīgs spēlētājs Arābu pasaulē un uh, Persijas līdz sadarbības padomē. Tiešām mani uh, ļoti priecē tas, ka jūs vēlaties uh, spēlēt tādu svarīgu lomu ārpolitikā, jūs esat neliela valsts pēc iedzīvotāju skaita, bet jūs esat bagāta valsts un daļai varētu teikt vilkt paralēlis ar Dāvidu un Goliātu runājot par, par Arābu pavasari šo reģionu. Lībijai jūs opozīcijai sūtījāt ieročus, bet diemžēl daļa no tiem nonāca islamistu rokās un beigās uh, Uh, nonāca Alkaidas uh, kaujinieku rokās Sakela reģionā. Es uh, gribētu dzirdēt no jums, kā jūs strateģiski redzat šā reģiona, jūsu reģiona attīstību, vai ir nepieciešams stiprināt demokrātiju. Esmu mm, bieži runājis par patiešajām monarhijām šajā reģionā, pretstatot tās uh, viltus monarhijām tādām kā Kadāfi un Mubāraks. Un varbūt mums būtu jādomā par uh, tādiem modeļiem kā konstitucionālā monarhija, kā Jordānijā vai Marokā, vai jūs varētu iezīmēt, kā jūs redzat sava reģiona nākotni, kā jūs domājat, uh, arābu pavasars tūpmāk attīstīsies, Jūs pirms pāris gadiem bijāt vēl nelētē, neliels spēlētājs, bet šobrīd jūsu loma ir ievērojami pieaugusi šajā reģionā. Ministra prezidents, jām tas vārds. Ministra prezidenta, tagad vārds jums. Thank you. Uh... Paldies. Centīšos runāt arābu valodā. Un centīšos arī sagrupēt jautājumus un atbildes. Katāra, Sīrija, Lībija, Irāna, tā lai varētu atbildēt uz visiem jautājumiem. Sākumā gribu runāt par Sīriju ir jāuzsver, ka situācija šai valstī pasliktinās un tādēļ nepieciešams starptautiskai sabiedrībai iejaukties šai situācijā. Katara nekad nav domājusi par iejaukšanos valstu iekšējās lietās, mēs nekad neesam uh, centušies uzspiest uh, savu darba kārtību ne reģionālā, ne starptautiskā mērogā. Kā jūs norādījāt, Katāra ir neliela valsts ar nelielu iedzīvotāju skaitu, bet mums ir tālējoši mērķi domājot par mūsu reģionu stabilitātes nodrošināšanu. Tādēļ Katāra meklē miermīlīgus risinājumus reģiona problēmām gan Irānā, gan Sīrijā, vai arī Izrēlas palestīniešu konflikta gadījumā mēs esam pārliecināti, ka mūsu pasaules uh, daļā ir nepieciešama padziļināta sadarbība gan arābu valstu starpā, gan starptautiskā mērogā. Raugoties uz Sīrijas un Lībijas situāciju, jāsaka, ka Katara nav Lībijas kaimiņu valsts, bet kad mēs redzējām, ka uh, Uh, šīs valsts diktators tankus un uh, lidmašīnas izmantoja, lai veiktu uzbrukumus uh, civiliedzīvotājiem, kad mēs redzējām, ka tūkstošiem protestētāju tika arestēti un ka režīms ļoti brutāli apspieda masu protestus Libijā, Lībijā. Lībijā ka tika nogalināti nevainīgi civiliedzīvotāji un ka tika apspiesti visi protesti, eh, kuru mērķis bija panākt pārmaiņas, tad mēs sapratām, ka nevar stāvēt un noskatīties, ka ir jārīkojas. Jūs eh, teicāt, ka 7000 katārs karavīru atradās Bengāzī pirms NATO uzbrukumiem. Eh, es gribu teikt, ka tas neatbilst patiesībai, jo Katārs bruņotajos spēkos nav 7000 karavīru. Kā tad mēs varējām viņus nosūtīt uz Bengāziju? Mēs uz Bengāziju nosūtījām humāno palīdzību, un kad NATO uh, lūdza iesaistīties šai, šīs situācijas risināšanā, mēs uh, pievienojāmies NATO spēkiem. Mēs uh, vēlējāmies novērst nevajadzīgu asins izliešanu Lībijā. Kad Parīzē tobrīd notika starptautiska konference, mēs uh, uzskatījām, ka mēs esam eh, starptautiskās sabiedrības daļa, un tādēļ mēs arī iesaistījāmies eh, šajos eh, pasākumos. Mēs vēlējāmies apturēt asins izliešanu. Un tad, kad drošības padome pieņēma lēmumu, mēs vēlējāmies eh, novērst situāciju, ka līdz eh, lēmumu pieņemšanai šī pilsēta jau būtu iznīcināta Bengāzī. Mēs vēlējāmies palīdzēt Lībijas eh, cilvēkiem, Lībijas tautai, un tādēļ mēs iesaistījāmies starptautiskajā koalīcijā. Pirms tam mums nebija īpašu interešu Lībijā. Uh, Un arī tagad mums nav šādu īpašu interešu, kaut arī mēs esam iztērējuši lielas naudas summas, lai sniegtu humāno palīdzību Lībijas civiliedzīvotājiem. Un jūs zināt, jūs esat informēti, ka bija ļoti sarežģīti vest sarunas ar Lībijas varas iestādēm toreiz. Jūs esat informēti arī, ka bija arī citas starptautiskās organizācijas bija iesaistījušās šīs situācijas risināšanā. Mēs varam tikai nožēlot, paust nožēlu par to, ka Kadafi re, Mēs nevaram nožēlot to, ka Kadafi režīms ir sabrucis, jo šis uh, režīms ļoti nežēlīgi izturējās gan pret savas valsts pilsoņiem, gan arī pret citiem cilvēkiem pasaulē, organizējot teroristu uzbrukums dažādos pasaules reģionos. Daži no jums minēja par to, ka Lībijā veidojas islamistu grupas. Es gribu teikt, ka islamistu grupas uh, uh ir uh, neatņemama mūsu sabiedrības sastāvdaļa. Jums Eiropā darbojas demokrātija un jūs respektējat cilvēku tiesības izvēlēties savu uh, valdību, un tāpat Ēģiptes un Lībijas un citu valstu pilsoņiem ir nepieciešams garantēt šādas tiesības. Ja cilvēki balsoja par islamistu vadītājiem, tad tā būs pirmā reize mūsu reģionā, kad šīs partijas būs nonākušas pie vāras. Un tad tauta pati izlēms, vai tā vēlas, lai šie cilvēki būtu pie varas, vai arī, lai tie nebūtu pie varas. Mēs respektējam tautas brīvu izvēli. Mēs nebaidāmies no islamistu valdībām kā tādām, mēs uzskatām, ka visām partijām, visiem grupējumiem, eh, kas ir brīvi, ievēlēt ja brīvās vēlēšanās, ir tiesības darboties, mums tas ir jārespektē un jās, jārespektē arī islamistu partiju vadītāji. Tālāk runājot par Sīriju. Uh, Eh, ja mums būtu jāizvēlas, ko atbalstīt režīmu vai tautu, mēs izvēlētos atbalstīt tautu. Ir nepieļaujama situācija Sīrijā, kad tiek nogalināti nevainīgi civiliedzīvotāji, nolaupīti cilvēki. Mēs esam uzsākuši daudzas iniciatīvas pēdējo sešu mēnešu laikā, lai norisinātu uh, atrisināt šo situāciju Sīrijā miermīlīgiem līdzekļiem. Bet Sīrijas, mēs lūdzām Sīrijas vadību sadarboties ar brālīgajām arābu valstīm un to vadītājiem, lai panāktu kompromisu risinājumu. Diemžēl visi mūsu centieni ir piedzīvojuši neveiksmi, un tagad mēs pieredzam Eh, to, ka Sīrijas režīms vēlas iegūt laiku ar dažādiem manevriem, lai varētu ar vārdarbīgiem līdzekļiem eh, izbeigt šo konfliktu. Mēs uzskatām, ka Sīrijas tauta ir pelnījusi mūsu atbalstu un palīdzību. Mēs vēlētos šo problēmu atrisināt miermīlīgiem līdzekļiem. Un par to mēs runājam, uz to mēs aicinām starptautisko sabiedrību, mēs vēlamies aizsargāt Sīrijas tautu. Diemžēl šīs valsts režīms ir izvēlējies vardarbīgus uh, līdzekļus. Uh, režīms izmanto aviāciju, lai bombardētu civili iedzīvotājus sākotnēji notikumi Sīrijā attīstījās miermīlīgi, tie bija miermīlīgi protesti, bet tagad uh, šī attīstība ir bijusi tāda, uh, kāda tā ir. Arābu valsts starptautiskā sabiedrība ir centusies panākt kompromisu, bet Sīrijas režīms tikai vardarbīgiem līdzekļiem apspiež protestus un uh, arī tagad protestētāji uh, iz, izmanto vardarbīgas metodas, jo viņi ir sapratuši, ka miermīlīgā ceļā neko nevar panākt. Apo, opozīcijas sastāvā ietilpst arī islamistu grupējumi, arī tādi, kam ir sakari un simpātijas um, pret Alkaidu. Bet es neuzskatu, ka tas būt, varētu būt iegāns, lai neko nedarītu Sīrijas tautas labā. Es neuzskatu, ka īslam, pret islamistiem būtu jāizturas uh, tādā veidā, ka mums te būtu jāšķiro uh, opozīcijas grupas Eiropā. Jāsaka, islamisti uh, ir ievēlēti atsevišķās Arābu valstīs, un viņi nav guvuši Eiropas atbalstu, kā tas, piemēram, ir bijis Palestīnas, gadi, Palestīnas gadījumā. Bet atgriežoties pie Sīrijas, mēs negribam uh, katrā gadījumā izvēlēties tikai militāru risinājumu šai problēmai. Mēs neiestājamies par militāriem risinājumiem. Mēs vēlamies, lai Sīrijas tauta varētu demokrātiski izraudzīties savus vadītājus. Mēs iestājamies par reformām, bet mēs uzskatām, ka pastāvošais režīms nevar īstenot reformu procesu, ka to var darīt tikai tauta. Tauta var pieprasīt, lai tiktu īstenotas reformas. Situācija Sīrijā attīstās, un mēs ceram, ka radīsies tādi apstākļi, tāda situācija izveidosies, ko vēlas panākt Sīrijas tauta Runājot par humanitāro situāciju Sīrijā, kā mēs varētu šo situāciju risināt? Mēs uzskatām, ka ir jāsūta humanā palīdzība Sīrijai, un Katāra ir lūgusi izveidot arābu mieru uzturēšanas spēkus, kas dotos uz Sīriju, lai apturētu asins izliešanu. Uh, un lai sniegtu humāno palīdzību Sīrijas uh, tautai, kas ir tai nepieciešama. Ja mēs runājam par intervenciju Sīrijā mums uzdod jautājums, kādēļ mēs par to iestājamies. Mums nav kaut kādu sautīgu interešu Sīrijā, mēs tikai rūpējamies uh, par Sīrijas tautas nākotni. Mēs gribam palīdzēt rast uh, izēju no tā strupceļa, kas šai valstī ir izveidojies. Pirms es pārēju pie Irānas, es vēlētos lūgt Eiropas parlamentu uh, izrādīt lielāku izpratni šajā jautājumā. Es nedomāju, ka Eiropas parlamentām būtu vienpusīgi jāskatās uz šo jautājumu. Mūsu priekšā ir humanitāra krīze, mums ir jārīkojas, mums ir jānosūta miera uzturēšanas spēku uz šo valsti. Es neaicinu jūs sūtīt karavīrus, lidmašīnas tankus uz Sīriju, uh, bet gan nosūtīt miera uzturēšanas spēkus uz, uz Sīriju, lai uh, mēs taču redzām televīzijā, kas šai valstī notiek, ka tur notiek valsts as, asins izliešana šai valstī. Mums tas ir jāaptur, mums ir par to pat nav vairs ilgi jārunā, ilgi jādeput jādiskutē par to, mēs varam vienoties. Es zinu, ka visās organizācijās ir lobbyji, tā skaitā šādi lobētāji darbojas arī Eiropas parlamentā, bet mums uz šo situāciju ir jālūkojas arī racionāli. Tagad par Irānu. Esam pret jebkādu militāru intervenciju Irānā, esam par, par mierīgu risinājumu Irānā. Irāna ir mūsu kaimiņu valsts, tā ir ļoti svarīga valsts visā reģionā. Mēs gribam atrisināt šo situāciju ar diplomātiskiem centieniem. Tātad, kā jau es teicu, mēs vēlamies rast risinājumu vai nonākt pie risinājuma Irānas gadījumā, izmantojot diplomātiskus kanālus. Un, uh, mūsuprāt, tas būtu labākais, vieglākais risinājums. Kā jau es teicu, Irāna ir ļoti būtiska valsts, būtisks spēlētājs reģionā. Tā ir uh, ārkārtīgi svarīga loma un Irānai ir uh, tiesības, un ja tā apgalvo, ka kodola programma ir mierīgiem mērķiem, tad eh, mums nav iemesla neticēt. Mēs eh, nekādā gadījumā nevaram būt pret eh, kodola enerģijai, ja tā tiek ražot un izmantot civiliem mērķiem. Mēs negribētu, lai šo atomenerģiju izmantotu, lai veicinātu bruņošanās sacensību reģionā. Bet, ja mēs mēģinam rast risinājumu, tas ir jāroda ar reģionā esošo valstu palīdzību. Tālāk gribētu runāt par uh, Katāru, par uh, savu valsti. Un tas būs pēdējais uh, jautājumu loks, sniedzot atbildes uz jūsu jautājumiem un komentāriem. Tik uzdots jautājums par, par sieviešu situāciju Katārā. Katārā ir sievietes, kas pilda ministru pienākumus, un sievietes piedalās sabiedrības dzīvē. Tāpat grib norādīt, ka mums nav politisko ieslodzīto Katārā. Mums Katārā ir jauna konstitūcija. Tā tika pieņemta referendumu veidā, tātad to nepieņēma vienpusīga valdība, to apstiprināja pēc eh, referenduma, kurā Katāras pilsoņi arī pauda savu nostāju. Tātad tagad mums ir preses brīvība, to mēs eh, atbalstam, mēs eh, atbalstam arī vārda brīvību, mēs esam nozīmējuši par to atbildīgās amatpersonas, mums ir tirzniecības kameras, uh, citas struktūras. Runājot par cilvēktiesībām un par strādā, strādnieku tiesībām, gribu norādīt, ka šīs tiesības Katārā tiek ievērotas. Es zinu, jūs minējāt ziņojumu, ko ir uh, publicējusi organizācija, kas ir uh, tuva ASV, bet uh, gribu informēt, ka Nākamgad mums būs parlaments, kura locekļi tiks ievēlēti, un to ir paziņojis mūsu valsts eh, valdība. Gribu sniegt pārliecību, ka mēs strādājam pie tā, lai izveidotu eh, demokrātiskas institūcijas Katārā, gan ekonomiskā, gan politiskajā sfērā. Protams, vienmēr ir iespējams kritizēt kaut kādus aspektus tam darbam, ko mēs veicam Katārā, bet mēs vienmēr esam bijuši par uh, kritiku, domājam, ka uh, pateicoties kritikai mēs varam uh, uzlabot savu darbu. Ceru, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, un ja ir vēl kādi jautājumi, tad būšu uh, ļoti priecīgs tos uzklausīt. Ministra prezidenta kungs vēl četri deputāti vēlas uzdot jautājumus, un ja katrs no viņiem varētu to izdarīt viens minūtes laikā, tas būtu ļoti jauki. Romēro kungs pirmā. Gracias, presidente. Bienvenido, señor ministro, también. Paldies, priekšsādātājs. Sirsnīgs veids ministra kungu. Mēs uh, augstu vērtējam jūsu pozīciju to, kā Arāba līga eh, strādā, lai nodrošinātu mieru. Man ir jautājums par atbalstu uh, salafistu kustībai. Jums ir uh, fonds uh, salafistu kustību atbalstīšanai. Es esmu šeit priekšā sakrunātāji divas rindas uh, tālāk zālē. Tā tad jā, par cik lieliem apmēriem jūs runājat, cik lielā mērā jūs kontrolējat šo fondu. Lieta ir tāda, ka salafisti ir uh, islamisti, jā, bet uh, viņiem ir bijušas tieši saiknes ar teroristiem pavisam nesenā pagātnē. Viņi tiek uh, asociēti ar uh, bruņotām grupām uh, Lībijā un Sahelā. Tātad. Uh, arī ar Asitunas universitāti viņi lielā mērā tiek saistīti, kur tiek uh, veikta izmeklēšana par uh, zināmiem pasniedzējiem, par to, kāda ir viņa politika attiecībā pret sievietēm un tā tālāk. Tā, tad gribēju uzdot jautājumu par šo fondu, kas atbalsta salafistus, vai tie ir uh, līdzīgi fondi, kā, piemēram, mums Eiropa atbalsta demokrātiju. Vaigalkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Would... Es eh, augstu vērtēju jūsu valsts eh, sasniegumus. Pavisam ātri Doha ir kļuvusi par vienu no uh, politiskā darba centriem un uh, gribu pateikties arī par Alģa Zīra televīzijas kanālu darbību un uh, par to, ka tas paver logus pasauli. Gribēju jūs komentēt to, kā jūs saskatāt, kā varētu attīstīties Palestīnas un Izraels konflikts, jo, protams, uh, redzams, ka divu valstu risinājums, ko mēs atbalstam un uz kuru mēs gaidam, tas šķiet diezgan tādā strupceļā iegājas, ņemot vērā, kāda ir Izraels valdības politika attiecībā uz šīm um, nometnēm. Otrām kārtām piekrīt jūsu principam, ka mums vajadzētu respektēt demokrātisku vēlēšanu rezultātus un tiesības. Tāpat vajadzētu respektēt arī Palestīnas vēlēšanu rezultātus. Gribētu saņemt komentāru par to. Un pēdējais komentārs uh, šajā parlamentā. Mums nepatika tās, ka Saudarābijas uh, karēvi tika nosūtīti uz Bahreinu. Mēs nedomājam, ka tas būtu bijis pareizais risinājums šajā konkrētajā gadījumā un problēmā Bahreinā. Paldies! Premjerministra kungs, jūs analizējāt revolūz, revolūcijas gaitu, tam es pilnīgi piekrītu, bet gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par rezultātiem. Protams, rez, revolūcija ir process, kas nekad nebeidzas, bet ja mēs raugamies uz Ēģipti kā vispopulārāko arābu valsti, daži cilvēki saka, ka labi, jauni cilvēki gribēja vairāk brīvību, bet tagad ir vairāk politisko ieslodzīto, kā bija Mubarka režīmā. Cilvēki gribēja vairāk vairāk materiāls taustāmas lietas, eh, labāk funkcionējušu ekonomiku, vairāk pārtikas eh, patēriņa, bet ekonomika tagad slīd uz leju. Ēģiptei ir, ir un būs finansiāls grūtības. Citiem vārdiem sakot, kā jūs eh, iz, raugāties uz situāciju Ēģiptē? Tāpat gribu jautāt, kā jūs raugaties uz situāciju Bahreinā, jo, kā jau te tika minēts, revolūcija tika pārtraukta. Uh, ar intervences palīdzību, kā jūs uz šo situāciju raugaties. Un e, sveicieni jums! E, pateicos ne tikai par panākumiem tuvējos austrumos, e, starptautiskās diplomātiskās naftas diplomātijas jomā, bet arī šajā brīnišķīgajā diplomātiskajā spēlē, ko sauc par futbolu. Paldies, ministra kungs. Ja atļausieties, arī gribu uzdot vienu īsi jautājumu. Es gribēju teikt, ka mēs uh, uzklausīsim, protams, uh, visas pozīcijas un paši varēsim uh, izveidot savu viedokli. Un, protams, ir ļoti jauki, ka valsts, kas spēlē tik nozīmīgu lomu reģionā, arī var paust savu viedokli. Tālāk uh, gribēju papildināt Ročeka kunga teikto par Ēģipti. Vācijā bija izdota grāmata, kuru sauca Generation von Twitter, von der Sie sprachen. Kur eh, saucās revolūcija, un jāsaka, ka mm, tagad arī daudz tiek izmantots tieši jaunās tehnoloģijas šādās revolūcijās, Twitter eh, portāls un tam līdzīgi. Un es gribēju teikt, ka. Protams, arī rietumi iesaistās šajās rezolu, re, revolūcijās, bet eh, mēs tāpat redzam ļoti lielu līdzekļu plūsmu no citām arabu valstīm, kas nonāca Eģiptē. Un tas noteikti ietekmē situāciju valstī. Nu, man ir bažas, ka eh, tas varēs eh, izvērsties pluralistiskā attīstībā. Un vēl viens jautājums, ņemot vērā pieredze, to, ko pieredzējam Ēģiptē, Sīrijā, no vienas puses mēs uh, gribam panākt, lai režīms vai nu mainītos, vai tiktu gāsts, kā jūs to pareizi minējāt, esmu arī pateicīgs par to, ka tik aktīvi darbojaties Arābu līgā, bet eh, mazākuma tautības ir ļoti nobažījušās, arī reliģiskās minoritātes, piemēram, kristieši, jo viņi ir noraizējušies, ka situācija neuzlabosies, un, protams, te var minēt arī citas uh, minoritātes. Tas ir revolucionārs process, bet eh, ir jāgarantē, lai neciestu arī tāds vājāk aizsargāts sabiedrības daļas, piemēram, kā kopti Ēģiptē. Proti, ka īstenībā beigās tiks panākts pilnīgi pretējais. Protams, ir jāparūpējas, lai šīs lielās pārmaiņas valstī galu galā novest pie līdztiesības cilvēkiem un pie vienādām tiesībām visiem. Paldies, priekšsēdēt, eh, prezidenta kungs jums vārds. شكرا سيد الرئيس قبل أن أبدأ هناك eh, جواب بالنسبة Gribēju atbildēt uz jautājumu, kas tika uzdots pirms brīža par Bašīra al-Asada tiesāšanu starptautiskajā krimināla tiesā. Domāju, ņemot vērā apstākļi, ka šie noziegumi ir pietiekami smagi, tad, protams, nu, šādu tiesu varētu sasaukt. Gribēju pateikt, ka uh, Persijas eh, līča valsts sadarbības padome ir parakstījusi vairākas saistošas hārtas un atceramies arī līgumu, kas tika parakstīts starp padome un komisiju. Tas attiecas uz tirzniecību. Un Mums ir jāsaprot, ka šajā reģionā ir iespējamas plaukstošas ekonomiskās attiecības un starp padomi un uh, Eiropas Savienība ir iespējamas labas attiecības. Tagad gribēju pateikt, ka salafisti nav teroristi. Protams, neesmu reliģijas profesors, bet ja mēs runājām par uh, salafītiem, tie ir eh, krietni cilvēki, eh, mūsu senči, kas eh, grib ieviest un sekot Muhameda baušļiem. Salafīti nav nekādi teroristi, tie nav slepkavas, bet jāsaka, joprojām pastāv daudz aplam uzskatu par šo organizāciju. Protams, neesmu tagad teologs vai reliģijas speciālists, bet Ir e, noteikti jāizgaisina dažādi maldi. Es atvainojos, ka te tagad e, lēkāju no vienas valodas uz otru. Ja jūs. E, nu jā, jūs noteikti atcerāties, ka mēs bijām daļa no Brītu kolonijas, tātad mēs arī uh, lietojam angļu valodu kā otro valodu. Ja nevaram kaut ko paskaidrot arābu valodā, tad izmantojam angļu valodu premjerministrs atkal pāriet uz arābu valodu. Tā tad ir ļoti būtiski uh, izvairīties no pārpratumiem un teikt, ka, piemēram, arī islamisti ir noziedznieki. Tas novedīs pie ārkārtīgi nepatīkamiem pārpratumiem. Protams, jāsaka, ka ir dažādas minoritātes, kas uh, apzināti uzkūda vienu kopienu otrai, un viņi ir ieguvēji šādu konfliktu dēļ. Jāsaka, ka islāmisti ļoti daudz cieta pēdējo 40 gadu laikā, un pēc tam viņi ieņēma augstus amatus valdībā daudzās no šīm valstīm. Mēs domājam, ka ir jāņem vērā cilvēku grība, vai viņi grib islāma, uz islāma vērtībām balstīt valdību vai ko citu, jo vairums arābu valstu ir islāma valstis un, protams, tajā pašā laikā ir jāatceras arī minoritāšu intereses un tiesības. Tām ir jātiek garantētām, nestoties to, vai tie ir kristieši vai kādai citai konfesijai vai tautībai piedarošie. Un tam ir jānotiek vai nu Sīrijā, vai uh, pilnīgi jebkurā citā arābu valstī. Ir jāuzsver, ka minoritātes nedrīkst izmantot kā tādu trumpi, ko izspēlē, kad vien tas ir izdevīgi, lai aizstāvētu savus intereses. Runājot par teroristu organizācijām Lībijā, domājot, domāju, ka pēc tā uh, haosa, kas radās uh, krītot 42 gadus valdošajam režīmam, nu situāciju var salīdzināt ar Ēģipti, piemēram, Ēģiptē un Tunisijā notika revolūcijas, bet nebija tāda tik pamatīga režīma sabrukuma kā Lībijā, jo, piemēram, citās valstīs institūcijas joprojām turpināja darboties un varēja garantēt kaut kādu vismaz zemu miera līmeni, bet Lībijā nebija institūcija, tur bija tikai šis viens cilvēks un bija armija, tātad militāristi. Līdz ar to, protams, Lībijā tagad ir milzīgs jūceklis. Nacionālajai pārējais padomēji kopīgi ar pilsoņiem vajadzētu vienoties uh, kā atjaunot valsti. Mēs atbalstīsim viņus šajos centienos, esam to darījuši arī līdz šim. E, citi apgalvo, ka šeit ir konflikts starp islāma ticībai piedarošiem un pārējiem, bet mums ir jāņem vērā arī starptautiskās normas un statūti. Uh, ja tiek pārkāpti likumi, protams, pārkāpējs ir jāsoda, nestoties uz to, vai viņš ir um, musulmanis, uh, ebrejs vai kristietis. Nevajag visu laiku ne, nepamatoti valkāt šo vārdu islamisti. Un, protams, ka visiem neatkarīgi no savas piedarības ir jāievēro likuma normas. Jā, Tas tiesa, ka revolūcijas notiek vairāk gadu garumā. Bija oranžās revolūcijas, tad eh, Eģiptē mēs runājam par Twitter revolūciju. Eģiptē tieši vidusšķira atradās pirmajās revolucionāru rindās, nevis nabadzīgie cilvēki, jo uh, vidusšķira bija neapmierināta ar valdošo iekārtu. Nav nekāds noslēpums, ja valstī ir monarhija, kā piemēram Jordānijā, Marokā un citās valstīs, tad, eh, protams, eh, tās eh, valdība, valdītāja tiesības tiek pārmantotas. Bet gribu teikt, ka monarhi noteikti tagad strādā pie reformām, lai uh, viņiem būtu ciešāka saikne ar saviem pilsoņiem, lai viņi nebūtu no tiem pārāk attālināti. Un uh, eh, Mūvaraks gribēja, lai uh, valdīšanas tiesības arī Ēģiptē tiktu mantotas no paudzes uz paudzi, bet tas bija pretlikumīgi. Runājot par atbalstu dažādām organizācijām, protams, ar šo jautājumu ir pamatīgāk jāiepazīsts. Kāds no deputātiem minēja, ka uh, salafisti saņēma milzīgas naudas summas un kāds ir šis budžets. Nu, mums nav kaut kādas atsevišķas budžeta pozīcijas paredzētas tieši salafistiem vai kādam citam. Katarā strādā um, atzītas uh, labdarības organizācijas, kas vāc ziedojumus, un Katāras centrālā banka veids kontroli. Uh, un drošības organizācijas arī veids kontroli pirms šī nauda dodas ārpus valsts. Pārsvarā nauda tiek izmantota, lai būvētu mašejas, skolas, slimnīcas, lai varētu atjaunot ciematus. Nu, tās ir tieši tādas pašas labdarības organizācijas, kas darbojas jūsu valstīs, kad cilvēki vāc ziedojumus. Un mhm. tas ir e, pilnīgi ikdienišķi. Pie mums darbojas labdarības organizācijas, un mēs negribam, lai tās kaut kādā veidā pārkap noteikums. Islāms saka, ka katram ir sava reliģija, tas ir teikts Korānā, un tas nozīmē, ka reliģijas brīvība īstenībā ir atrunāta Korānā. Runājot par to, kas notika Bahreinā. Bahreinā nebija uh, Kataras militāro spēku. Atceramies, ka uh, Persijas līča padomas valstis pirms 20-30 gadiem uh, Uh, parakstīja līgumu, tika izveidots konkrēts militārais spēks, kas tika saukts par Al Jazeera vairogu, un saskaņā ar padomas statūtiem, ja kāda no padomas dalību valstīm lūdz palīdzību, tad šie apvienotie spēki tiek izvietot attiecīgajā valstī. Jums, piemēram, ir NATO. Uh, Un e, Arābu valstīs atkal ir savi spēki. Mums ir tāda, zinām, militārā savienība, un tas ir atrunāts likumā. Es te neko nemēģinu attaisnot, bet šie spēki tika nosūtīti uz Bahreinu, lai apsargātu konkrēts iestādes. Ja Bahreinā viss e, notiktu nu, kā pa diedziņu, protams, tas nebūtu vajadzīgs, bet e, Bahreinā bija problēmas. Un Protams, ja valstī ir vērojami konflikti vai kādas problēmas, tad valsts tās cenšas atrisināt pēc. Un nav pieņemams, ka, piemēram, divas pilsoņu grupas turpina viena pret otru cīnīties, kā tas notiek Bahreinā. Basjūnī kungs ir sagatavojis ziņojumu par situāciju Bahreinā un, ja kāds pārkāp noteikumus, normas, tad, protams, tas eh, attiecīgais gadījums ir rūpīgi jāizskata, bet ir noteikti jāpatur prātā, ka stabilitāte visā reģionā eh, tiek nodrošināta arī pateicoties startautiskajiem spēkiem. Mums arī ir jāapzinās, ko vēlas mūsu cilvēki. Uh, un jāparūpēs par viņu vēlmju īstenošanu mierīgā ceļā. Ir jāveido dialogs. Un viņa augstība princis saka, ka reformas, neskatoties uz to, vai tās notiek izmantojot pieeju no augšas uz leju eh, vai no apakšas uz augšu, ir jāizteno miermīlīgā ceļā. Es ceru, ka es atbildēju visiem jautājumiem. Nu, man nav tāda ieraduma izvairīties no kādiem jautājumiem arī tādēļ, ja tie varbūt varētu šķist neērti. Vai šķiet eh, aizmirsu pieminēt reliģiskās minoritātes? Vai jūs runājat par Ēģipti vai Palestīnu? Uh, Par Palestīnu runājot, noteikti būsiet dzirdējuši, ka šis jautājums tiek izskatīts ANO drošības padomē. Ir uh, rezolūcijas, ko uh, Izrēla nav izmantojusi. Mēs gribam, lai šis Izraels-Palestīnas konflikts beidzot tiktu atrisināts mierīgiem līdzekļiem. Tā tad ir e, jāatjauno 67. gadā nospraustās robežas un e, jābeidz šī Izraels apmetņu celšana. Savādāk mēs šo milzīgo uh, problēmu gūzmu atstāsim nākamajām paudzēm, kam tas būs jārisina. jāņem vērā, ka Izraels kaimiņi ir mainījušies, un Izraēlai tas ir jāievēro, un Arābu valstīm ir uh, savs viedoklis, ko nedrīkst ignorēt. Jā. Šī problēma netiks atrisināta, tā būs tāda kā bumba ar laika degli, kas vienā brīdī var uzsprāgt, uh, skarot visu reģionu. Uh, Mums ir jāatrod tāds risinājums, kas būtu saskaņā ar starptautiskiem standartiem un leģitimitāti, nevis uh, balstoties uz izrēliešu vēlmēm. Paldies! Uh, يتكلم عن uh, uh, إذا كان Premjerministrs kungs vēl turpina. Kāds runāja par līguma parakstīšanu, lai atvērtu um, Persijas līča gaisa telpu. Jā, atvērta telpa, tas ir ļoti jauki, vai nu tas būtu Persijas līča reģionā vai Eiropā. Domāju, ka tas noteikti nāks par labu turismam daudz vairāk cilvēku ieradīsies mūsu valstīs, cilvēki varēs cits ar citu iepazīties. Domāju, tas ir ļoti labi. Šo ziņu noteikti nodošu tālāk kolēģiem Persijas līdz padomus valstīs. Paldies! Paldies, ministra prezidenta kungs! Es esmu jums pateicīgs, ka esat pie mums ieradies un iesaistījāties ar mums vaisirdīgās diskusijās. Ceru, ka šo sadarbību varēsim turpināt un uh, turpināsim arī sazināties. Jo mums, protams, uh, ir kopīgas intereses, un tādēļ esmu ārkārtīgi priecīgs, ka varēsim ar jums uh, sadarboties arī nākotnē. Novēlu jums jauku turpmāko atlikušo laiku Briselē un arī labu māju ceļu.